Good afternoon, ladies and gentlemen. I... Labdien, dāmas un kungi! Mani lūdza aizstāt kolēģi Buzeku, kuru, kā jūs noteikti pamanījāt, šorīt nejūtās uh, īpaši labi un uh, tādēļ uh, slimības dēļ viņš tagad ir ceļā atpakaļ uz savu valsti. Pirmais darba kārtības punkts šo pēcpusdienu ir uh, Eh, parlamenta un padomes eh, regula grozo direktīvu 2009 šķērsvītru 73 EC attiecībā uz noteikumiem, ieteik, iekšējām tirgum, uh, tirgojot uh, dabas gāzi. Un tagad Kariņa kungam vārds, kurš aizstāja referentu. Okay, uh, thank you very much. Uh... Liels paldies, kolēģi! Es runāju šobrīd Ježī Buzeka vārdā un lasīšu viņa sagatavotās piezīmes. Mēs atzinīgi vērtējam to, ka komisija ir pieņēmusi priekšlikumu uh, grozīt 2009. gada uh, direktīvu par gāzi Un es domāju, ka Burkhards varēs arī atbildēt uz visiem jautājumiem. Šis ir diezgan tehnisks un uh, ierobežots uh, aptvērumā priekšlikums ir uh, regulēta uh, gāzes pārvade no trešām valstīm uz Eiropas Savienību. Šobrīd nav skaidra regulējuma, un to var arī nepareizi interpretēt. Un tādēļ uh, parlaments ir vairāk reiz aicinājis komisiju aizpildīt šo robu likumdošanā, un esam priecīgi, ka beidzot tas tiek darīts. Nav šaubas, ka Eiropas Savienības enerģijas noteikumi par tā skaitā atsaistīšanu trešās puses piekļuvi, uh, un atklātības prasības attiecas uz visām, visiem gāzes vadiem arī no trešām uz trešām valstīm līdz Eiropas Savienības robežai. konkurence ir svarīga gāzes tirgū, tāpat energo piegāžu drošība un neatkarība. Tas ir uh, uh svarīgi gāzes nozara Eiropas Savienībā, tas arī uh, nodrošina juridisko paļāvību un prognozējamību. Un visiem operatoriem jāspēlē pēc vienādiem godīgiem noteikumiem, uh, ne tikai gāzes tirgu, bet uh, Eiropas Savienībā kopumā. Tas ir svarīgi arī nozarei un pilsoņiem, jo Uh, veicina konkurenci, cenu pazemināšanu un nediskriminējošu attieksmi pret visiem pilsoņiem. Un tāpat ir svarīgi domāt par enerģijas savienības izveides pabeigšanu, balstoties uz principiem un vērtībām, nevis uz izņēmumiem. Uh, ziņojums par uh, situāciju enerģijas Savienībā tiks prezentēts rīt plenārsēdē, runājot arī par e, elektrības tirgu, bet par līdzīgiem jautājumiem jārunā arī gāzes tirgu sakarā par piegādēm no uh, citām valstīm at, šis importētās gāzes pieaugums, īpatsvars pieaugs sasniedzot 70% pagājušajā gadu, un tādēļ ir svarīgi domāt par starp savienojumiem un ar trešajām valstīm. Tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā tīrās enerģijas direktīvas priekšlikumu. Tas ir svarīgi mūsu elektrības un gāzes tirgumu, protams, kā attiecībā uz katru tiesību aktu ir arī neatbildēt jautājumu pirmais attiecināt jaunos noteikumus uz visām eksistējošiem gāzes vadiem. Mums ir zinām iebildumi. Tāpat ir bāžas, ka dalību valstis varētu ļaunprātīgi izmantot savas tiesības piešķirt izņēmumus. Nākamais jautājums. Kādā mērā komisijas uh, priekšlikums nodrošina visu izvirzīto mērķu sasniegšanu, tā skaitā piegāžu drošību un diversifikāciju. Es uzskatu, ja šī uzskata, ka komisijas priekšlikums tomēr atbilst mūsu cerībām un nodrošina izvirzīto mērķu sasniegšanu. Paldies par ļoti precīzo prezentāciju. Tagad kā. Mulțumesc mult, domnule președinte. Nikas kungam no S&D grupas. Sikas kungam satvenos. Es vēlos pievienoties viedoklim, ko pauda Buzeka kungs ar Kariņa kunga starpniecību. Tad, ko Kariņa kungs mums nolasīja, gribu paust savu viedokli. Tas, ka padome Tas ir, komisija ir nolēmusi grozīt direktīvu, lai nodrošinātu to, ka uh, normas, kas attiecas uz gāzes transportu e, starp uh, dalību valstīm attiektos arī uz trešām valstīm, ir apsveicams priekšlikums. Es domāju, ka visi piekritīs tam, ka mums ir nepieciešams vienotais energoresursu tirgus, lai garantētu piegāžu drošību un nodrošinātu diversifikāciju. Runājot par diversifikāciju, divi aspekti ir svarīgi. Neviens negrib piedzīvot to, ko mēs piedzīvojām Eiropā pirms pāris gadiem, kad uh, cilvēki vairs nezināja, vai e, viņi spēs e, e, apsildīt savus mājokļus. Un tādēļ mums ir nepieciešams tirgus, kur reāli pastāv konkurence, kas nodrošina patērētājiem taisnīgas cenas. Tāpat vēlējos uzsvērt to, ka šī komisijas iniciatīva konsolidē solidaritātes principu enerģētikas jomā Eiropas Savienībā. Un uh, komisija ir uzklausījusi dalību valstu te izteiktos aicinājumus. Uh, ir tiešām jādomā par energo piegāžu drošības garantēšanu, tas ir mūsu kopīgais mērķis. Un tādēļ es uh, augstu vērtēju šo iniciatīvu un arī uh, iecerēto darba grafiku. Darīsim visu iespējamo, lai tas tiešām uh, tiktu ievērots. Paldies Nikos kungam. Tagad ECR grupas vārdā Krasnodēpska kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es arī vēlējos eh, pateikties komisijai par eh, izrādīto apņēmību sakārtot eh, šī gāzes vada tiesisko statusu. Es domāju, ka mums būtu varbūt jāatgādina kolēģiem, kāds ir šā jautājuma politiskais konteksts šis jautājums, varētu teikt, ir simbolisks, ar simbolisku nozīmi. Un tāds tas ir visiem Eiropas pilsoņiem, bet īpaši mūsu pilsoņiem, kas dzīvo centrāla Eiropā. Un es ceru, ka komisija nepiekāpsies spēcīgāko dalību valstu priekšā. Un uh, Eh, komisija šķiet eh, ļoti apņēmīgi rīkojas pret mazākām vajākām dalību valstīm. Ceram, ka arī šoreiz komisija apliecinās tādu pašu apņēmību un nepiekāpību aizstāvot uh, Eiropas vērtības un enerģijas savienības uh, principus. Protams, notiek kavēšanās padomē, padome vēl joprojām nav pilnvarojusi komisiju it kā esot uh, bloķējošais mazākums vai vismaz mazākums, kas visu novilcina. Un mēs itre komitejā darīsim visu iespējamo, lai šis darbs tiktu pēc iespējas ātri pabeigts. Uh, mēs tāpat uh, dzirdam argumentus, ko pauž Vācija un citas dalībās, kas gribētu atbalstīt šo projektu. Uh, Proti tiek runāts par energo piegāžu drošību, par dažādu enerģijas avotu izmantošanu, ņemot vērā situāciju elektroenerģijas tirgu un uh, tiek norādīts, ka ļoti svarīgi ir izpildīta saistības klimata aizsardzības jomā un energopiegāžu drošība it kā ir uh, nonākusi otrajā plānā, bet šeit jau nav runa par neitrālu piegādātāju. Piegādātājs ir valsts, kam ir noteiktas sankcijas un kas ir iesaistīta kara darbībā tuvākajos kaimiņu valstīs. Un šis, tas, ka šis projekts joprojām tiek īstenots, ir tiešām klajā pretrunā. Es atvainojos iepriekš jau priekšsēdētāju kungām, tātad man jāsaka, ka tas ir klajā pretrunā ar principiem, kuri uh, bieži vien tiek tā publiski sludināti tai valstī, kurā jūs esat ievēlēti, bet šis ir simbolisks uh, apliecinājums tam, ka šie vārdi nevienmēr atbilst realitātei. Paldies, tā kā jūs mani pieminējāt, gribu teikt, ka piekrītu jums nevis manas valsts valdībai. Tagad uh, Alde vārdā Petersen kungs, kurš aizstāja Federlē kungu. Paldies, priekšsēdētāji. Varu izteikties uh, īsi, jo priekšlikumā ļoti labi ir aprakstīts, kāds ir konteksts, kādēļ šis priekšlikums nepieciešams. Tātad uh, ne tikai, lai stiprinātu gāzes piegāžu drošību, ir arī pas, pa, uh, norādīts acīm redzamais, ka mēs esam Eiropas Sanībā atkarīgi no gāzes piegādēm no trešajām valstīm. Mēs, protams, varam diskutēt par to, vai gāzes imports ir pareizais ilgtermiņa risinājums, bet nu, tā tas būs vēl vairākus gadus uz priekšu. Un jautājums arī ir par mm, īpašām ekonomiskām zonām dalība valstīs un mm, ir runa arī par trešo uh, valstu gāzes vadiem, tātad ir nepieciešami noteikumi par trešo pušu piekļuvi, par uh, tarifu regulējumu, atsaistīšanu. Visi šie principi ir labi, kas ir spēkā visos citos kontekstos, un mums tas ir acīm redzami, ka kaut kas līdzīgs <clears throat> būtu nepieciešams arī attiecībā uz gāzes vadiem uz un no trešajām valstīm. Mēs esam par šiem jautājumiem diskutējuši jau pēdējos pāris gadus parlamentā, un tagad esam saņēmuši arī priekšlikumu no komisijas. Un mēs gribētu uzzināt arī vairāk uh, par to, kādas diskusijas notiek padomē par šo tēmatu. Tālāk par Nord Stream 2. Nu, man Un es ceru komitejai kopumā būtu interesanti izvērtēt, kā tas varētu ietekmēt gāzes cenas nākotnē, ja šis projekts tiktu īstenots. Šo jautājumu neesam apsprieduši un neesam pietiekami informēti par to. Es ceru, ka notiks diskusija, ka mēs dzirdēsim, dažādu eh, nākotnes scenāriju izvērtējumu un to ietekmi eh, arī kā tie varētu ietekmēt cenas, bet mēs eh, atbalstām šo priekšlikumu. Tagad GUENGL grupas vārdā Silikjotis kungs. Paldies, priekšsēdētāji! runājot par uh, gāzes iekšējo tirgu, par noteikumu pārskatīšanu, tas ir ļoti svarīgi. Mums uh, šis jautājums tiek uh, izskatīts steidzamības kārtībā. Es ceru, kā varēsim pieņemt pareizu lēmumu, ņemot vērā to, cik šis jautājums ir uh, svarīgs, nopietnas, pat arī uh, steidzamības kārtībā. Tiešām nepieņēmām, ka komisija ir uh, ierosināja šo priekšlikumu, neveicot atbilstošu ietekmes izvērtējumu. Komisija apsolīja, ka tiks sagatavots ietekmes novērtējums uh, visiem priekšlikumiem Un mēs arī vēlētos saņemt tādu skaidru juridisku analīzi par uh, pastāvošo situāciju, jo pastāv tāds risks, ka mēs uh, varētu nonākt pretrunā ar starptautisko tiesību normām. Un mēs nevarēsim atbalstīt priekšlikumu, kas ierobežos dalību valstu suverēnās tiesības attiecībā uz dabas resursu izmantošanu šais valstīs. Tāpat jādomā par Turcijas uh, situāciju un uh, jo tā ir uh, kandidāta uh, valsts. Un šeit svarīga loma ir uh, dalība valstu enerģetikas politikā, ir jānodrošina atbilstoša vai pilnīga elastība šai jomā. Mēs uh, komisija uh, neierosina nu, atbilstošas pasākums, jo tas, kas tiek ierosināts, tas situācija varētu tikai vēl sarežģīt. Es nedomāju, ka mēs kaut kādā veidā uh, šeit varam uzlabot patērētāju tiesību aizsardzību attiecībā uz gāzes tirgu. Tāpat nekas. Mm, nav uh, attiecināms arī uz uh, izpētes darbiem, kas tiek veikti uh, vidusjūras austrumu daļā un arī uz Nord Stream, un es domāju, ka tā būs kārtējā kļūda, un tādēļ mums ir iebildumi pret šo priekšlikumu. Paldies Silik Jotiskungam, un vēl četri citi kolēģi vēlas uzstāties par šo jautājumu. Katram viena minūte aicinu ievērot uzstāšanās laiku. Vispirms vārds Vānas kundzei. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Es biju patiešām uh, noraizējusies par juridisko pamatu un komisijas un padomes uh, Uh, juridiskie dienesti sprieda, ka īstenībā nav tāda juridiskā pamata, kas varētu attaisnot šīs direktīvas pārskatīšanu un komisija pat nesot konsultējusies ne ar interesētajām pusēm, ne veikusi ietekmes izvērtējumu. Bet īstenībā mēs runājam par tādām nopietnām izmaiņām, nopietniem grozījumiem gāzes uh, tirgus direktīvā. Mēs pieprasām, lai pie mums spēkā esošās normas tiktu attiecināts arī uz trešajām valstīm. Es domāju, tam patiešām būs liela ietekme arī uz uh, apgādes drošību. Uh, un e, līdz ar to regulējošais ietvers attiektos ne tikai uz Nord Stream 2, bet arī uz visiem pārējiem paredzētajiem cauruļu vadiem. E, un e, papildinot Pedersena kunga teikto, vai ir arī veikts ietekmes izvērtējums, ko tas nozīmētu attiecībā uz gāzes cenām? Mums vajadzētu būt patiešām godīgiem, nevajadzētu pārāk ilgi vilcināties un Krievija līdz šim nebija uh, tik stabils gāzes piegādātājs, bet īstenībā nu, šīs attiecības ir tādas um, uz divpusējības principu balstītas. Kādas tad ir alternatīvas? Uh, Un ja, piemēram, Nīderlanda vairs nepiegādās gāzi, no kurienes tad mēs to ņemsim no Azerbaidžānas, Turkmenistānas vai no ASV, vai tas patiešām būs alternatīvas? Tas patiešām man liek šaubīties. Paldies! Thank you. Let me just remind you, this is for one minute. Paldies, es gribēju atgādināt, ka katram viena, nevis divas minūtes. Elnök úr, mindenek előtt szeretném. Gier, Gierkungs. Paldies priekšsēdētāji, vēlos uh, atzinīgi izteikties par komisijas priekšlikumu. Tas ir vērsts uz izvirzīto mērķu sasniegšanu, ir jāprecizē uh, tiesību normas uh, un mērķis ir uh, uh, palielināt uh, apgādes drošību, it īpaši centrālā un austruma Eiropā. Tālāk par uh, priekšlikuma aptvērumu, vai tas attiecas arī uz sauruļvadiem, kas eh, šķērso sauszemes robežas, piemēram, starp Ukrainu un Ungāriju. Manuprāt, eh, tekstā tas nav skaidri pateikts. Un vēl viens jautājums par trešajām valstīm. Mums ir jānošķir valstis, kuras Uh, piedar enerģētikas kopienai, uh, jo šīm valstīm ir uh, likumdošana saskaņot ar mūsu tiesību aktiem, citām valstīm tā tas nav, un tādēļ es uzskatu, ka tas ir jānošķir. Thank you. I'm speaking on behalf of my... Paldies. Es uzstājos savā un grupas vārdā, saka Riņš kungs, eh, mēs pilnībā atbalstām komisijas priekšlikumu. Nu, tā ir mana otrā runa. Kurīčai, please. Vielen Dank, kolēģē. Čekungam vārds. Já bych nerad rušil kolegu Karinče nebo eh, kolegu Jurka. Eh, sankce, solid... Es uh, gribu atbalstīt. Tātad runājot par solidaritāti, sankcijām, atsaistīšanu, par ko mēs runājam šeit Uh, šai direktīvā, vai tad um, mēs nezinām, ka katrai valstī ir uh, jānodrošina vismaz 30 dienu patēriņa uh, rezerves gāzes krātuvēs. Un varbūt arī vairāk. Bet kas notiek tāds? Bet kādēļ nav šādas pašas uh, direktīvas attiecībā par uh, oglēm, uh, naftu vai malku? Tātad par citām, citiem resursiem, kas tiek izmantots energo industrijā. Nu, šeit būtībā es, šis priekšlikums ir slikts un galvenais mērķis varētu būt uh, Uh, kavē to, ka atsevišķas dalību valstis uh, nodrošina piegāžu drošību. Nu, ja, ja ir at, uh, no, no, atsaistīšana ieviesta elektro piegāžu jomā, tad uh, vajag arī to visu attiecināt uz citām, citām jomām, un to nu nevarētu atbalstīt. Paldies, saka priekšsādātāts. Var... Digi enerģija um, direktors Borhārds varbūt var atbildēt uz uzdotiem jautājumiem un komentēt izskanējušos viedokļus. Paldies, eh, priekšsēdāja kungs. Eh, no sākuma pēdējais jautājums, kas tika uzdots, eh, jo. Uh, E, tas ir e, pamatā, e, kāpēc mēs iesniedzām šo priekšlikumu. Tātad, Kuličeka kungs, te nav runa par to, ka daļvalstīm tiktu liekt iespēju nodrošināt pašām savu energoefektivitāti. Tātad, un, vai arī mēs nevēlamies iejaukties dalībvalstu piegādājs. Šis priekšlikums neiet tik tālu, tomēr šis priekšlikums. Uh, Nu, un kā jau to uzsvēra daudzi no tiem, kuri šodien izteicās, ir tāds, eh, ka mēs vēlamies radīt juridisko noteiktību attiecībā uz juridisko režīmu saistībā ar eh, to, eh, kā cauruļvadi, kas nāk no trešajām valstīm caur Eiropas Savienības teritoriju, kā tie ir jāpārvalda. Nu, līdz ar to tas nozīmē, ka mēs nesakām, ka Šīs eh, priekšlikums eh, ļauj eh, komisijai vai kādai citai Eiropas Savienības institūcijai iejaukties, piemēram, saistībā ar jautājumu, vai šīs caurulvats tiks uzbūvēts. Un tas, ko mēs cenšamies noteikt ar šo priekšlikumu, ir, tātad balsoties uz kādiem noteikumiem, ir jāpārvalda šie cauruļvadi. Un tādā veidā jūs varat redzēt, ka tam nav nekāda sakara ar šo te enerģijas Uh, sajaukumu, un tā nav nekāda sakara ar energoefektivitāti, ko cenšas panākt dalībvalstis. Uh, bija vairāki jautājumi, uz kuriem vēlētos atbildēt uh, tādā secībā, kā tie tika uzdoti. Pirmais bija jautājums šeit Buzeka kunga jautājums. The ko uzdev Kariņa kungs attiecībā uz eh, šiem te noteikumiem, kas te tiek eh, piemēroti cārodiem. Mēs uzskatām, eh, ka mēs nevaram nošķirt tātad, pastāvošos cāruvedus no jaunas infrastruktūras un raugoties uz priekšlikumu pēc būtības, tas, ko mēs darām, ir, ka mēs izveidojam ļoti vieglu režīmu pastāvošajiem cāruvediem. Mēs vēlamies, lai dalībvalstis izpētītu, kas ir nepieciešams, eh, lai eh, pastāvošie eh, caurvivadi atbilstu priešakumam. Un tāpēc mēs esam ierosinājuši vienkāršotu priešakumu, lai veidotu atkāpi no dažiem no principiem. Un, protams, ka tas tiek darīts, lai ņemtu vērā to, ka šie caurvadi jau tiek darbināti. Mēs nevēlamies kaut kādā veidā kaitēt šo caurvadu darbībai. Kas tad dars, kā kungs? Jā, es varu jums apsolīt to, eh, ka eh, komisija eh, šajā priekšlikumā tad, pieturēsies pie stingras nostājas, jo mēs arī ierosinām eh, pareizu eh, pieeju. Kāpēc? Jo bija eh, plašas diskusijas par piemērojumiem nu, likumiem, un komisija vienmēr ir uzskatījusi, ka pat tad, ja mums nav rakstisku noteikumu, jebkurā ja gadījumā pastāv nerakstīti principi, kas ir jāpiemēro, bija juridisks strīds, un mēs skaidri norādījām, kāda veida noteikumi tiek piemēroti. Pītersēna kungs, jā, es uzskatu, ka jūsu jautājums eh, par, eh, par eh, to, kāda ir ieteikme uz gāzes cenām ar šo priešakumu, nu, tas ir interesants jautājums, īsa atbild no manas puses. Jūs pats norādījāt uz to, cik svarīgi ir, lai šie caurumvadi, lai tur būtu trešās puses piekļuva, un ja mēs to panāksim, tad, nu, ja mēs palielinām konkurenci, tās pilnīgi noteikti mums palīdzēs tādā ziņā, lai būtu konkurētas spējīgāks tirgus. Un tad nākamais jautājums, kas tika uzdots Eh, ko eh, uzdeva Siliciotis eh, kungs un Vanas kundze attiecībā uz ietekmes novērtējumu. Jā, jums ir taisnība tādā ziņā, ka parasti tas ir iekšējos noteikums, mūsu priekšlikumiem sako ietekmes novērtējums. Un kāpēc mēs uzskatām, ka šajā gadījumā tas nav nepieciešams? Tāda vienkārši iemesla dēļ, ko jau minēju, ka mums principi mm, šis te atsaistīšanas princis attiecībā uz eh, infrastruktūru, trešo pušu piekļuve, caurskatāmība. Eh, šie eh, principi, balsoties uz mūsu juridisko atzinumu, jau ir tikuši piemēroti. Un līdz ar to mēs šobrīd vienkārši to padarām vēl daudz skaidrāku. Un šī iemesla dēļ komisija pēc rūpīgiem apsvērumiem nonāca pie secinājuma, ka šis konkrētais E, priekšlikums nenozīmē, ka ir vajadzīgs ietekmes novērtējums, bet, e, protams, e, ka tam pamatā ir da darba nieku dokuments, kurā var atrast visu nepieciešamo informāciju. Un tad bija vēl viens jautājums eh, - konflikts ar startautiskajiem eh, likumiem. Eh, skaidri norādu, ka šajā priešakumā mēs nepasakām, ka mūsu likuma, arī jaunais priešakums, ka tas ekstrateritoriālā veidā tiktu piemērots. Tas attiecās tikai uz mūsu teritoriju. Tas tikai tajā tiks piemērots. Tad juridiskais pamats 194. pants. Un tajā ir rakstīts, Eh, nu, tātad ir divi piemēri, eh, kāpēc eh, šis juridiskais pamats var te teikt izmantots. Mēs veicinām konkurētas spēju, regulējam trešās puses piekļuvi. To jau es teicu, ka tādā veidā tiks uzlabota iekšējā enerģijas tirgus darbība. Un tātad 194. pāns. Eh, kā arī pārskatāmības eh, prasību piemērošana, kas savukārt eh, nozīmē, ka tiks piemērot tehniskie dati šo caurļuvadu darbībai. Un tās dos ieguldījumu piegāžu drošībā. Mēs zinām, kas notiek saistībā ar šiem caurvadiem, un tādā veidā tiks radīta drošība. Un tādā pēdējā lieta, Jurka kungs, atvērums. Jūs uzdevāt ļoti precīzi jautājumu, vai šis priešakums E, tiek e, piemērots e, arī zemes robežām ar trešajām valstīm. Jūs nesāt piemēru par Ungāriju un Ukrainu, un atbildi ir jā. Tas nav priešakums tikai attiecībā uz caurļuvadiem jūrā, tas attiecās uz visiem caurļuvadiem, kuri darbojas Eiropas Savienībā teritorijā un ir saistīti ar trešajām valstīm. Es ceru, ka atbildēs uz tiem jautājumiem. Paldies! Tas šķiet. Paldies! Un Eh, šķiet, eh, ka šī ir Karina kunga eh, pēcpusdiena. Jums teiktos pēdējais vārds saistībā ar rezumējumu, vai jums ir kas piebilstams? Es šobrīd atkal esmu Jeržīs Buzeks. Paldies, kolēģi! Sastrādāsimies! Es novērtēju šādu precizitāti. Dāmas un kungi, tagad savukārt es vēlētos sveikt Tiboru Navrišica kungu izglītības, eh, kultūras, eh, jaunatnes un sporta komisāru. Viņš ir ieradies saistībā ar struktūrēto dialogu un vēlētos jums atgādināt par eh, to, ka Navračiča kungs ir uzaicināts mūsu komitejā. Mēs viņu aicinājām, ņemot vērā šo dialogu starp Eiropas parlamentu no vienas puses un komisiju no otras puses. Un tas savukārt nozīmē, ka komisārs mums sniegs informāciju. Eh, par eh, to, eh, kādā veidā tiek iznota komisijas darba programma 17 gadām no viņa puses. Un viņš arī ieskicēs arī 18. gadu. Navrečiča kungs, komisāra kungs, jums tiek dots vārds lūdzu. Lielas paldies, labu pēcpusdienu! Priekšstādāja kungs, eh, komitejas eh, dalībnieki, Eiropas parlamenta deputāti, paldies, eh, ka uzaicinājāt mani šajā pēcuzdevums pievienoties. Es novērtēšu iespēju diskutēt ar jums mūsu sasniegumus, izaicinājums politikas jautājumi vairs nav ievietojami glītās eh, kastītēs. Gandrīz katram jautājumam ir nepieciešama koordinācija eh, dažādos eh, līmeņos, nacionālā un starptautiskā līmenī. Un tam ir nepieciešama atvērtība un vēlme būt zinkārīgiem, ieklausīties un ņemt vērā dažādus viedokļus, kā arī sastrādāties dažādās politikas jomās un arī ņemot vērā nacionālās robežas. Šī atvērtība šodien tiek apdraudēta, un tas ir visu mūsu ziņā to stiprināt. Un tagad tas ir nepieciešams vairāk kā jebkad, lai visus padarītu vēl sarežģītāku. Nepārtraukti tiek apstrīdēta zinātnes loma politikas veidošanā, un mums ir pret to jācīnās. Es eh, nu pat eh, kā apmeklēju gāzkārtējo eh, zinātnes un parlamentu konferenci, ko organizē Eiropas parlamenta zinātnes un tehnoloģiju padome kopā ar kopīgo pētniecības centru. Priecājos ar dažiem no jums tur diskutēt par to, kā Eiropas Savienības institūcijas var izmantot vislabāko zinātnes pamatu, atbalst, kas varētu atbalstīt lēmumu pieņemšanu. Uh, Mēs eh, esam spēruši nopietnus eh, soļus, eh, lai politikas veidošanā iekļautu zinātnisku pamatu, un Eiropas komisija aizvien vairāk paļaujās uz kopīgo pētniecības centru, kas varētu atbalstīt Eiropas Savienības politikas centrs nesen ir ievērojami pārveidots ar mērķi kļūt strateģiskākam, un tas koncentrējās uz Eiropas Savienības galvenajām prioritātēm. Uh, Un e, tā arī organizācija 16. gadā jau tagad nes augļus. E, piemēram, e, centrs kļūs aizvien svarīgāks kā galvenais zināšana pārvaldītājs. Un eh, centra zinātņu centri apvieno ekspertus eh, un zināšanas no izcelības eh, centriem gan komisijā, gan ārpus tās. Un mēs esam jau tagad uzsākoši darbu pie zinātnes centriem jomās, kas saistās ar katastrofu riska pārvaldību, migrāciju, demokrātiju un bioekonomiku. Centra kompetenci centri balstās uz analītiskiem instrumentiem, kā arī mikroekonomisku novērtējumu grozījumu, eh, kas eh, var teikt eh, piemēroti jebkurā politikas jomā. Piemēram, kompetents centrs indikatoriem ir attīstījis salīdzinošās tabās, kuras uzrauga Eiropas sociālā tiesību pīlāra īstenošanu. Un mēs arī esam, mēs arī uzsāksim arī zināšanu centru par pārtikas krāpšanu un kvalitātu. Uh, Mēs e, esam e, dalībvalstu rīcībā, esam gatavi sniegt pakalpojums e, arī vietējām iestādēm. Cienījamie komitejas locekļi, zinātnes centra darbs ir pamatā daudzām Eiropas Savienības reakcijām uz mūsu lielākajiem izaicinājumiem. Un es priecājos atzīt to, ka ir bijusi izcila sadarbība starp Eiropas, Eiropas parlamenta komiteju tad, tad, par mērījumiem automašīnu ražošanas sektorā. Uh, kā arī eh, eh, gadījumā, eh, kad centrs, centrā notika parlamenta deputātu vizīte. Mēs arī risinām daudzas citas politiski sensitīvas un eh, zinātniski sarežģītus tēmatus, piemēram, attiecībā uz eh, fipranoilu, glifozātu, endokrinās eh, sistēmas darbības traucētājiem, ģēmo, nanotehnoloģiju. Centrs sniedz laicīgu zinātnisko pamatu. Un jāsaka arī tas, ka centra nukleārā ekspertīze bija ārkārtīgi būtiska, lai vienotos par tehniskajām detaļām Irānas kodola vienošanās gadījumā jomā. Mūsu e, eksperti atbalsta arī e, komisijas darbu e, saistībā ar nukleārām garantijām. Mēs raugāmies nākotnē, strādājot pie tādiem jautājumiem kā mākslīgais intelekts un lielie dati. Risinām jautājumus pasaulē, kas ir ārkārtīgi sasaistīti, un tāpēc ir nepieciešams jauns idejas un dažādi domāšanas veidi. Attiecības starp zinātni, politiku un sabiedrību eh, nav eh, tādas tiešas vai vienkāršas, un mums ir nepieciešams eh, piemērot mūsu lēmumu pieņemšanu jauniem sabiedrības un tehnoloģiskajiem izaicinājumiem. Mūsu durvis ir atvērtas, lai vislabākajā veidā izmantotu pētniecības centra zināšanas, un mēs labprāt jūs um, uzņemsim mūsu darbības citās izstrā Petrināgēlē, Kalsruē vai Seviljā. Uh, Un tagad es vēlētos eh, pievērsties Eiropas eh, Inovāciju un Tehnoloģijas eh, institūtam, kā arī Marijas Sklodovskas Kri darbībai. Abi šie centri dod savu ieguldījumu inovācijās un izaugsmē. Apvārš 2020. vidus termiņa eh, pārskats eh, liecina par to, eh, ka šis institūta modelis inovācijai strādā. Tas integrē izglītību, pētniecību, uzņēmēju darbību ilgtermiņa Eiropas Savienības partnerībās un ekosistēmās. Šobrīd institūta kopiena apvieno vairāk nekā tūkstots partneri šis Eiropas Savienībā un vēl tālāk. Un sešas zināšanu kopienas aktīvi darbojas un divas sāks darboties nākamajā gadā. Vairāk nekā 40 60 eh, eh, centri eh, risina lielus sabiedrības izaicinājumus jūsu reģionos. Institūta uh, Beidzējiem ir labākas eh, darba iespējas, un viņi nopelna vairāk eh, nekā citi studenti. Un eh, jaunu uzņēmumu, kurus atbalsta institūts, ir ļoti veiksmīgi piesaistot finansējumu no investoriem. Un šajā gadā Forbes žurnālā 18 institūta audzēkņi tika iekļauti 30 zem 30 sarakstā. Mums ir jābūt lepniem par to, ko esam eh, sanākuši, ir jābūt ambicioziem attiecībā uz nākotni, un mums ir jāstiprina izglītības aktivitātes, jo sevišķi eh, saistībā ar EIT eh, zīmolu, kuram ir jākļūst par Eiropas Sanības preču zīmi izglītībā. Un mums ir arī jālielina reģionālā ietekme ar centru palīdzību, ir jāsasniedz reģioni, kuri atpaliek, un ir jātīsta spēcīgākas sinerģijas ar citām Eiropas Sanības iniciatīvām institūts jau ir eh, pierādījis savu eh, kapacitāti eh, pielāgoties tajā pašā laikā, eh, pamats paliek ļoti spēcīgs. Eh, ir investīcijas eh, inovācijās un to cilvēciskajā faktorā. Uzsākot diskusijas par nākamo ietvera programmu inovācijām, šie elementi būs ārkārtīgi svarīgi. Un noslēgumā es vēlētos kaut ko pateikt arī par Marijas Skudovskas darbībām. Šajā gadā mēs svinam 20. gadskārtu, kopš tika nodibināta Marijas Skudovskas programma. Tā ir Uh, atbalstījusi uh, simtiem tūkstošus uh, ārkārtīgi talantīgus pētniekus. Ir attīstīts viņu karjeras, un daži no šiem zinātniekiem ir devuši savu ieguldījumu pētniecībā, un šogad, šogad viņi ir saņēmuši Nobel prēmiju fizikā un ķīmijā. Esmu pateicīgs parlamentam par to, ka septembrī viņi organizēja Science is Wonderful pasākumu, un tas bija sākums ļoti veiksmīgai Eiropas pētnieku naktī, kas piesaistīja vairāk par miljonu cilvēku um, pasākumos 340 pilsētās. Un vēlos arī pateikties uh, šai uh, komitējai par uh, to, ka tiek izceltas um, Marijas Kudovskas darbības eh, ziņojumā, eh, kuru ir eh, uzrakstījusi Ruizes kundze. Un vēlētos padarīt Eiropu par galveno centru jaunu talantu paaudzē, un Marijas Kudovskas darbības visā tajā spēlē ļoti svarīgu lomu. Un ir arī jāatrod labāki veidi, kā ir iespējams apmierināt to dalībvalstu vajadzības, kuras atpaliek. Un es jau esmu rīkojies, esmu piešķīris 18 miljonus eiro uh, Eh, pēdējiem eh, trīs apsvēršana eh, gadiem, lai būtu jauns Widening Fellowships kopums. Un šis finansējums sniegs jaunu iespēju iegūt atbalstu tām valstīm, kuras nav ieguvušas finansējumu no Marijas Kudovskas krī darbībām. Mums ir jāturpina izpētīt jaunu veidus, kā izplatīt izcelību. Un esmu lepnas par to, ka 40% no Skudovskas krī darbības eh, pētniecēm ir sievietes, tomēr mēs varam eh, iet eh, vēl tālāk. Mums ir jānodrošina tas, ka strādājot pie projektiem, mūsu pētnieki pilnībā ņem vērā jautājumus, kas ir saistīti ar dzimti. Nav jautājums tikai par godīgumi pētniecības komandas, kurās ir dzimumu līdzsvars, nodrošina izcelību. Es eh, domāju, ka tas eh, visai parāda to, ka mēs esam eh, ļoti apņēmīgi iegūti vislabākos rezultātus zinātnē, pētniecībā, izglītībā un inovācijās. Un tagad es labprāt uzklausīšu jūsu viedokļus un labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Kārīņa kungs jau ir devies prom, un tagad es došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Levandovska kungs! Uh, Jūs gribējāt kaut ko teikt. Paldies. Jā, es jūs pārsteigšu varbūt. Paldies, komisāra kungs, par jūsu prezentāciju. Jūs patiešām esat izteicies ļoti labi. Paldies, ka jūs pieminējāt Māriju Skļodovsku Kirī. Un 2015. un 16. gadā tika runāts par Marijas Kirī projektu, un tagad mēs zinām, ka tā ir uh, Eh, vienīgā eh, Nobela prēmijas laureāta vēsturē ķīmijā, un eh, mēs zinām visu, kur viņa ir dzimusi. Paldies jums par to. Paldies, ja neviens cits nevēlas runāt no sociāldemokrātiem, kas Nadiebska kunga nav klāt. Mm, vēl kāds vēlas runāt? Nē. Pētersen kungs, tad Federlai kungu vārdā, nē. Lūdzu. Jā, es visu laiku vicinājos te rokām, eh, bet neviens man neredzēja, saka Meisners kundze. Paldies, paldies par šo prezentāciju, komisāra kungs. Bija ļoti interesanti tajā klausīties. Man ir īsts jautājums, vai kaut kas tiek darīts arī medicīniskajā izpētē, un ja runājam par izpra, eh, kaut kas tiek darīts runājot par uh, um, jūras un okeāna atkritumiem. Uh, ūdens mums ir visapkārt. Jūs pieminējāt vides aizsardzību, bet uh, ne ar vienu vārdu ūdeņi netika pieminēti. Gribēju pavaicāt, vai šāda veida izpēta arī norisinās. Paldies! Paldies, Maisners kundze! Pētersen kungs? Nē, jūs negribat runāt. Količeka kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Diemžēl nerunāju ungāru valodā. Komisāra kungs, man ir jāatvainojas. Paldies. Man šķiet, ka Eiropas Savienībā ir tāda viena liela problēma. Kā izglītot migrantus? Daudz no šī jautājuma eh, apspriešanas izvairās, piemēram, Zviedrijā par to netiek runāts, lai gan ir 60 zonas, eh, kurās cilvēki izvairās iet, eh, un Vācija saka, mēs ar visu tiksim galā, un arī Čehijas republikā mums. Uh, ir problēmas, un ir arī daudzi bezdarbnieki nu, migrantu vidū, kas nevēlas strādāt jau otrajā paudzē. Es nerunāju te tikai par Romu kopienu. Vai jums ir paredzētas programmas arī šajā jomā? Tas ir ļoti svarīgi. Ir daži ļoti atbildīgi Eiropas politiķi, Bet ne visi tādi ir, bet mums ir jādomā, kā integrēt šos cilvēkus, integrēt viņus, lai bērni varētu apmeklēt skolas, lai viņi varētu iemācīties valodas, lai viņi varētu iepazīties ar mūsu domāšanas veidu un kultūru, kas valstīs tomēr ir atšķirīgi un eh, atšķirs no citiem pasaules kontinentiem kā labāk koordinēt un atbalstīt atsevišķu valstu centienas. Nu jā, nu nevajag varbūt šos cilvēkus uz pašu nomali sūtīt, bet nu ja viņi pie mums ierodas, ko tad darīt? Kā viņus iemācīt dzīvot saskaņā ar ES e standartiem? Paldies! Paldies, Količaka kungs! Vai vēl kāds vēlas runāties? Runāt? Nē, nu tad došu vārdu Navrašiņš kungam, lai viņš varētu atbildēt. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ja mēs runājam par uh, uh JRC centra, par izpētes centra aktivitātēm, jā. Tas notiek arī izprātā, tad uh, tiek uh, pētīts um, arī, uh, pētīt arī saslimstība ar vēzi, tur tiek apkopoti dati, uh, statistika, cik bieži šī slimība ir sastopama atsevišķās valstīs. Tāpat mēs arī pievēršamies vīdes problēmām. Runājot par vidusjūru, okeānu, Kārmenu Vella ir atbildīgs par uh, jūrniecību, zivsaimniecību un savā ziņā arī par vidi. Un sadarbojoties ar uh, Velu kungu, mēs veicam izpēt arī vidas nozarē. Ja runājam par migrāciju, sociālo mm, iesaisti ar romiem, uh, Jāsaka, tas īsti neatbilst uz JRC kompetencēm. Jāsaka, tur um, tiek runāts arī par katastrofām, jo bieži vien ir arī tā, vai nereti ir tā, ka migrācija ir cēlusies tieši kādas dabas katastrofas rezultātā. Uh, ir vairākas ekspertu grupas, mēs apkopojam datus, uh, informāciju par uh, tādu veiksmīgu stratēģiju, lai varētu labāk vērsties pret migrācijas cēloņiem, bet mēs vēlamies arī apkopot šajā jomā pastāvošo pieredzi un eh, šo eh, to visu, eh, tātad šīs zināšanas un datus var izmantot dalību valsts neapšaubāmi. Un papildus uh, centra kompetencēm manā portfelī ir arī Erasmus Plus programma, kas attiecas uz uh, studentu mobilitāti, bet Erasmus Plus finansē arī vairākus uh, sociālās iekļaušanas projektus, piemēram, ir iespējams apgūt valodas uh, tiešsaistē, ir nevalstiskas organizācijas, kas jaunpienācējiem vai ar romiem palīdz labāk integrēties sabiedrībā. Uh, Un pagājuši nedēļu pirmo reizi tika piešķirta sociālās iekļaušanas balva tika runāts par tām NVO, kas ir īstenojušas tādus labus, jēgpilnus uh, projektus. Mūsu rīcībā tā tad ir daudz politiski instrumentu un pasākumu, lai palīdzētu dalību valstīm un NVO eh, vietējām kopienām eh, sociālo, sociālās iekļaušanas aktivitāšu jomā. Paldies! Paldies, Navrašiča kungs! Tā kā mēs eh, esam tagad ļoti raiti strādājuši un vēl visi nav ieradušies uz nākamo sēdes daļu. Es gribēju tomēr jums uzdot vēl vienu jautājumu. Varbūt, ka šā jautājumu jūs īsti neesat gaidījis no EKR grupas deputāta. Kādēļ mums ir nepieciešams um, izglītības komisārs? Vācijā, piemēram, izglītība ir katras uh, federālās pavalsts atbildībā. Un uh, pavalstis, tātad to, pārziņā ir izglītība un šīs kompetences ir ekskluzīvas. Nu, ko tad man pateikt, piemēram, pavalstīs, kādēļ mums ir nepieciešams izglītības un Erasmus uh, komisārs? Paldies! Jūs zināt, ka mans amata apraksts ir atrodams līgumos. Uh, piešķirt Eiropas izglītības nozarei tādu papildvērtību, Eiropas papildvērtību. Tā sauktā Parīzes deklarācija 2015. gadā Parīzē, Kopenhāgenā, Briselē bija ārkārtas izglītības padome, kurā es kopīgi ar izglītības ministriem um, publiskoju tā saukto Parīs deklarāciju, kurā ir atrunāti galvenie izglītības sistēmas mērķi uh, demokrātiskās sabiedrībās. Tas ir tāds institucionāls uh, ietvers, lai varētu rīkot seminārus, apmainīties pieredzi uh, ar paraugu praksi. Un nākamā gada 25. jūnijā būs atkal izglītības samits, kurā runāsim par uh, izglītības sociālo lomu, kā izglītība var palīdzēt sabiedrībai, kā tā var uh, audzināt vai izglītot atbildīgus eh, pilsoņus, eh, atbalstot demokrātisko socializāciju. Vēl kāds piemērs - augstākā izglītība. Nesen mēs pieņēmām ES augstākās izglītības eh, stratēģiju. Tā, tas ir tāds papildus atbalsts tām dalību valstīm, kas uh, mēģina izvirzīt jaunus mērķus uh, augstākās izglītības iestāžu reformēšanai. Viens no secinājumiem šajā ziņojumā ir uh, tāds, ka universitātes vairs nav tikai tādas uh, zināšanu kalves, nē, universitātēm ir jāveicina arī vietējā reģionālā ekonomiskā izaugsme. Universitātēm līdz ar to ir jābūt arī labākiem kontaktiem ar uzņēmējdarbības vidi. Uh, Eh, lai eh, varētu notikt eh, tāda ekonomiskā atvesarošanās reģionos un pilsētās. Paldies! Paldies, komisāra kungs, ka jūs ieradāties un atbildējāt uz jautājumiem, dāmas un kungi. Nākamais darba kārtības punkts ESA. Report and exchange of views. Atcer Mēs apmainīsimies ar uh, viedokļiem ar Patočņika kungu, kas ir uh, eh, atcera eh, ģenerāldirektors. Ja jums nav iebildumu, jūs varat tagad uzstāties. Since I am the shadow rapporteur Tā kā es esmu ēnu referents par šo jautājumu, esmu jau tīcies ar Patočņika kungu. Man šķiet, ka mm, ar viņu īsti vairs nav jāiepazīstina, visu Patočņu kungu pazīst. Jums tagad vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir Es uh, gribu teikt, ka mans kolēģis drīz ieradīsies, bet viņš vairs um, nav eh, regulatoru valdē. Blanī kungs um, tika iecelts par priekšsēdētāju pagājuši mēnesi, bet mēs uh, uzskatām, ka viņam joprojām ir daudz sakāmā. Es gribēju teikt, uh, ka šī prezentācija būs nedaudz īsāka nekā iepriekš. Un ziņojums arī bija īsāks. Diemžēl uh, mums uzlika tādas saistības, jo um, ACR, ACR budžetu samazināja par 16%. Mums, protams, vajadzēja uh, pievērst uzmanību vienotajam tirgum un tā attīstībai, bet ja mēs runājam par regulatoriem, tika sagatavots arī ziņojums par šo mazumtirdzniecības aspektu. Gribēju pateikties ITRE komitejai, budžeta komitejai, parlamentām kopumā. Eh, jūs tik daudz darījāt mūsu labā un eh, cīnījāties par katru eh, centu budžetā. Parlaments atbalstīja plenārsēdē mūsu lūgumu, bet galu galā trilogā, trilogu rezultātā mēs vairs nebijām eh, prioritizēto aģentūru starpā. Nu, es ceru, ka varbūt nākamgad nebūs mums tik ļoti saīsināts budžets. kas ir pats svarīgākais ziņojumā teiktais, nestoties uz saīsināto uh, apjomu. Ziņojums joprojām ir diezgan garš, te ir par uh, individuāliem tirgiem, tātad par mazumtirzniecību, par uh, gāzi, par enerģiju kopumā vairākas nodaļas. Un tagad aplūkosim, kas notiek gāzes tirgu uh, tieši vairumtirzniecības aspektā. Ja mēs runājam par uh, gāzes izmaksām, cik liela cena tiek pieprasīta no klientiem, tad, kad tiek pirkta gāze tirgū. Tad TTF piemēram, šeit ir Nīderlande, un uh, tad tas ir dzeltenā krāsā, Ehm, gaiši zilā krāsa ir valstis, kur tiek maksāts 1,3 eiro par megavatu stundu un eh, vairāk par 3 eiro, kur tiek eh, maksāts, eh, tas ir tumši zilā krāsā. Ar dzelteno iezīmētā zona no centrāla Eiropas ir platusies plašumā un varētu domāt, ka gāze ir kļuvusi lētāka, ja jūs atrodaties tuvāk tās avotiem, uh, un ka tā galvenokārt uh, tiek importēta no austrumiem, bet tā tas nav. Jūs redzat, ka šī dzeltenā krāsa izplatās sākot no Nīderlandes. Tas nozīmē, ka ja ir labākas cenas, tas nozīmē labāku tirgus integrāciju un tas patiešām pierāda, ka pēdējo gadu laikā ieguldītie pūliņi ir atmaksājušies, lai integrētu tirgu un lai radītu tādu patiesu vienotu tirgu tieši gāzes jomā. Un kas notiek Eiropā? Mēs pētījām, kā šie gāzes mezgli tiek veidoti, tika vairāki dati apkopoti. Mēs redzam tādus uh, TTF uh, mezglus un cita veida tīklus, bet ir arī tādi tirgi, kas jau ir uzņēmuši lielu tempu, piemēram, Čehijas republika un Slovākija Eh, ir pavirzījušās uz augšu šajā hierarhijā eh, par veselu pakāpienu. Mēs tā tad varam secināt, ka notiek integrācija tirgu un eh, parādās aizvien vairāk tādu labu, spēcīgu savienojumu tika runāts arī par elektrību, šeit arī ir um, daļa no Eiropas kartes dažādās krāsās, un uh, Mēs eh, pirms eh, kāda laika jau sākām eh, šo atdalīšanas projektu Eiropā un ir divas tagad savienotas zonas no Gibraltāra šauruma uz Bārēncu jūru. Tur ir vairākas jurisdikcijas un tad ir Centrāla Austruma Eiropa, Čehija, Slovākija, Rumānija, Ungārija četras valstis un e, tātad ir 46 e, robežas Eiropā, kas jau ir savienotas un 12 e, vēl trūkst. Mēs vēlamies, protams, pilnveidot E, mēģinot veidot šos savienojumus visā Eiropā. Mums vajadzētu paturēt prātā mērķus, kas vispār ir nospraust elektrības tirgu, un e, laika gaitā esam pārliecinājušies, ka tirgi kļūst e, efektīvāki, arī plānojot uz priekšdienām. Uh, Sākumā, eh, kad notika monitorings, eh, procentu, procentāli šis skaitlis bija zemāks un tirgus efektivitāte patiešām ir ievērojami cēlusies. Ja es runāju par efektivitāti, es runāju par to, ka ir jāgarantē elektrības plūsma pareizajā virzienā. Piemēram, ka elektrība, kur tā maksā lētāk, tiek uh, vadīta uz eh, tām vietām, kur tā ir vērtīgāka. Jāsaka, ka ir vēl robežas, kur šī plūsma nenotiek eh, pareizajā virzienā. Un runājot par tirgiem, joprojām viss nav sasniegts, bet šo savienošanu mēs uh, arī nākotnes tirgos vēlamies uh, pilnveidot, mēs vēlamies arī uh, pašreizējo tirgus situāciju uzlabot, un mēs ceram, ka nākam gad arī šīs tendences pieaugs apjomos. Un mēs ceram, ka infrastruktūra tiks daudz efektīvāk izmantota. Ir arī daudz. Eh, ir arī daudz projektu, lai varētu labāk balansēt situāciju tirgu, un es ceru, ka tās ir labas ziņas, ko jums varu šodien paust, bet joprojām ir daudz izaicinājumu. Viens no galvenajiem izaicinājumiem ir tas, cik lielā mērā fiziskā kapacitāte tiek izmantota, piemēram, tirgojoties tirgū. Infrastruktūras pakotne piedāvāja tādu paplašinātu sistēmu, lai varētu uzlabot infrastruktūru. Tas bija tāds projekts, kas bija daudzu interesēs, bet mēs jau varam tagad pietiekami labi uh, izmantot esošās infrastruktūras potenciālu. Šajā slaidā jūs redzat to, kāda infrastruktūra ir pieejama un cik daudz no tās tiek izmantots. Tātad, cik daudz no infrastruktūras tiek izmantots arī tirdzniecībā un cik daudz netiek izmantots. Bet, ja droši varētu izmantot tīklu, tad varētu to visu arī izmantot. Apmēram 50% Eiropā uh, tiek izmantoti tirgos, ir reģioni, piemēram, Ziemeļa Itālijā tie ir gandrīz 70%, tātad ir reģioni, kas ir tādi teicamnieki šajā jomā, bet, uh, nu, paskatieties uz labo attēla daļu, piemēram, Dienvidu, eh, Rietumu Eiropā, uh, tur ir tikai tikai ceturtā daļa izmantota tirdzniecībai. Jā, tas, protams, mums rada bažas Mēs nerunājam par investīcijām, piemēram, tērauda lietuvēs un vara ražošanā. Mēs runājam par elektrību, par elektrības tirgu. Mēs negribam mm, e, arī tādus ekstrēmas situācijas pieļaut, kad, piemēram, e, pieejamā kapacitāte starp Vāciju un Poliju pagājušajā gadā bija tikai nulle, nulles līmenī. Un mēs patiešām domājam, ka tā bija ļoti zema kapacitāte, nu, Čehija, starp Čehiju un Poliju, tad bija 1%, 2% starp Slovākiju un Poliju, un te varu turpināt šo uzskaitījumu, nu, 10-20% ir vidēji. Mēs arī e, piedāvājām ieteikums runāt par kapacitātes aprēķiniem, lai nebūtu diskriminācijas ņemot vērā uh, elektrības plūsmu pāri robežām un vienas valsts robežās. Mēs, protams, vēlamies uh, radīt uh, tādu patiesu vienoto tirgu visā Eiropā un Mēs, protams, eh, nesagaidām, ka mūsu ieteikumi kaut ko tā ļoti tālajoši mainīs, bet tas varētu varbūt mainīt domāšanas veidu, eh, šo uh, uztveri. Ja visa Eiropa tiks uzskatīta par vienotu tirgu, tad šīs kapacitātes varētu izmantot labāk un esam ļoti gandarīti, ka um, komisija mūsu ieteikums ir pārņēmusi savā priekšlikumā un mēs uzskatām, ka pat tiešām galvenā problēma ir tā, ka infrastruktūra ne, netiek izmantot pilnībā. Protams, dalību valstīm tas ir pateikts, tās apzinās šīs problēmas, bet tas prasīs laiku. Bet mēs uzskatām, ka ir iespējams strādāt ātrāk. Un tagad atgriežos pie labajām ziņām. Visbeidzot, šogad pirmo reizi mēs redzam, ka vairumtirdzniecības tirgu ir uh, panākta tāda labvēlīga attīstība katru gadu man nācās teikt, jā, vairuma tirzniecības līmenī viss notiek eh, pietiekam labi, bet eh, individuālie patērētāji nav tie lielākie ieguvēji. Bet tagad varam teikt, ka gan uh, juridisks personas, gan arī, piemēram, lielā nozare var būt uh, ieguvēja pateicoties vairuma tirzniecības cenām. Un es domāju, viņi to jau bija sen pelnījuši. līdz šim brīdim to uh, varēja redzēt galvenokārt lielie ražotāji, bet, uh, kas maksāja zemākus elektrības rēķinus, bet tagad arī uh, mēs varam pārliecināties, ka individuālie patērētāji ir ieguvēji. Jūs tagad redzat, kādu cenu maksā uh, patērētāji un jāsaka, ka patiešām arī mazumtirdzniecības līmenī, runājot par mājasaimniecībām, eh, ir bijuši uzlabojumi. Patērētāji tātad maksā zemāku cenu, bet puse apmēram no e, e, elektrības rēķina, puse no cenas, ko jūs maksājat par elektrību, nav tāda konkurētspējīga cena. Ir piemaksas, kas nav īsti saistītas ar mm, elektrības cenu, un jāsaka, ka šis procents gadu laikā ir samazinājies, tātad e, šī cenas konkurētspējīgā daļa uh, ir mazāka. Un ja palūkojamies uz elektrības tirgu, situācija ir patiešām uh, vēl ļaunāka. Tikai viena trešdaļa no cenas uh, var būt konkurētspējīga. Un uh, piegādātājiem ir jācīnās par katru centu, jā, nu viss tas uh, mums nav redzams, varbūt ar neabriņotu aci, bet uh, Mūsu rīcībā nav tādas vienotas recepts, kā to atrisināt. Tas ir saistīts ar citām piemaksām, kas ir jāsēdz patērētājiem, ko viņi redz savā rēķinā un ļoti reti. Bieži vien ir tā, ka ir arī daļa no rēķina summas, kam vispār nav nekādas saistības ar elektrības piegādi. Tas bija par vairumtirdzniecību. Un uh, Glenijas man tagad ir pievienojies, un uh, Lords Moks ir atnācis ar lielu prieku došu viņam vārdu. Um, first, I'm very sorry we were, we were delayed. As always, the parliament is... Atvainojos, ka aizkavējos uh, ar tātad īsumā uh, par salīdzinošo pētījumu. Šeit uh, salīdzināšanas uh, instrumentu izplatību, ko var uh, izmantot patērētāji. Šis process norit joprojām lēni, bet ir svarīgi Eh, arī raudzīties uz to, lai eh, salī, eh, salīdzinājums un sniegtā informācija būtu tiešām patiesi. Nu, nu bet esmu atgriezies no uh, CER organizētas konferences par patērētāju tiesībām. Tātad patērētāji joprojām uzskata, ka viss tas ir pārāk sarežģīti. Uh, Es pievērsos uh, jautājumam, par ko uh, saņēma informāciju pēdējo nedēļu laikā, tātad, uh, ja tiek sniegti pakalpojumi, kur ir apvienoti dažādi pakalpojumi, telekomunikācijas, citi pakalpojumi, tad ir vispār grūti kaut ko salīdzināt. Un šis jautājums kļūst ar vien problemātiskāks. Un tādēļ aiz šīs sarežģītības nevajadzētu paslēpt patiesību. Arvien vairāk tiek uzstādīti viedie tele, elektrības skaitītāji. Mūsu kā regulātoru uh, loma ir nodrošināt to, lai šie viedie skaitītāji tiktu pārveidoti tā, lai uh, nākotnē tie sniegtu tiešām liederīgu informāciju. Parlaments un patērētāji vienmēr arī satraucas par uh, neaizsargātāko iedzīvotāju grupu situāciju ne tikai sociālās aizsardzības sistēmas ietvaros. Bieži vien arī enerģijas regulātoriem ir uzdots uh, nodrošināt patērētāju aizsardzību, un pēdējo desmit gadu laikā šis jautājums ir kļūst arvien aktuālāks. Šeit ir dažādi veidi, kā to nodrošināt. Pirmkārt, ir jāapzina kas ir riska grupas, ne tikai gados vecie cilvēki, bet uh, cilvēki, cilvēki ar invaliditāti, cilvēkam ir bērni. Un tas tiešām ir būtiski svarīgs jautājums. Tas arī viss, ko vēlējos teikt. Thank you, Mr. Blaney. Blaney kungam vārds. Mēs uh, gribēju piemetināt, ka mēs kā regulātori uh, analizējam uh, sarežģītāku sistēmu vai situāciju nekā patērētāji, uh, jo rodas, parādās arvien uh, jaunas tehnoloģijas, lietu internets un citas, un tāpat mums sadarbojamies ar citiem regulātoriem, piemēram, telekomunikāciju uh, regulātoriem, patērētāju tiesību aizsardzības organizācijām un tiešām uh, es pārņēmušu Džona pienākumus uh, tākotnē, un es vēlos tādēļ viņām pateikties par visu paveikto un um, par eh, to, kā viņš eh, uzteikt to, kā viņš rūpējās par patērētāju tiesību aizsardzību. Tiešām viņš ir lielisku darbu veicis. Paldies Blēnīkungam. Ne vienmēr mums nākas redzēt, kā pēctecis tā slavē savu priekšteci. esam uzklausījuši ECR, ACER eh, direktoru, CER eh, bijušo vadītāju un jauno vadītāju kolēģi, kurš vēlas uzdot jautājumu. Vispirms Pohilkungs. Uh, eh, nu, mēs atkal tiekamies. Vēlos jums pateikties par uh, šo gadskārtējo pārskatu, par tā prezentāciju. Mums, protams, ir jārīkojas vienmēr patērētāji interesēs, jāuzlabo patērētāji situācija. Jautājumi par tā saucamajiem uh, viedajiem skaitītājiem. Tikai 55% mājasēmniecību tādi ir uzstādīti un uh, vēl jānodrošina, lai tiktu sniegt atbilstoši informācija par uh, izmaksām, par uh, patēriņu, bet nepietiek jau tikai ar uh, informācijas sniegšanu un uh, informācijas salīdzināšanu. Uh, patiesībā eh, tikai pieci no 14 eh, ieteikumiem, ko ir eh, izdevusi aģentūra, tiek realizēti dalību valstīs. Līdz ar to arī daudzos gadījumos patērētājs pār nezin, ko ar šo informāciju iesākt, un viss šī situācija ir pārāk sarežģīta, tā būtu jāvienkāršo. Un, manuprāt, tas būtu jāatrisina uh, direktīvā par enerģijas vienoto tirgu, un mums jācenšas pēc āt, iespējas ātrāk uzlabot situāciju. Tagad vārds Količeka kungam. Paldies priekšsēdētājiem! se vyskytují velmi zajímavá data na straně 6. Tā, es tagad esmu uzšķīris jūsu ziņojumu sesto lapusi. Es daļai saprotu šo valodu, ko jūs runājat, es varu runāt, bet, nu, Būtu labi, ja jūs runātu varbūt franču uh, vai kastīliešu valodā, bet tā tad sastajā lapusē ir runa par pārobežu augstsprieguma uh, enerģijas pārvadiem. Šeit ir runa par uh, Slovākiju, Poliju, Čehijas republiku, uh, Poliju, Baltijas republikām, šie starpsavienojumi netiek izmantoti. Ko jūs vai jūs pēctecis domā, kādēļ tas tā nenotiek? Es zinu, es runāju Čehijas republikas operātoru, kāda ir situācija, man eh, šis tas ir zināms, bet es gribētu uzzināt jūsu uh, aprakstu, kādēļ tas tā ir, jo jūs vienmēr runājat par tirgu, un šī ir tāda net robeža, ko nav iespējams šķērsot. Otrakārt, ko jūs domājat par termināļiem, kuros ir ieguldītas milzīgas naudas summas? tā skaitā ir piešķirts Eiropas fondu atbalsts, uh, lai varētu saņemt uh, sašķidrināto gāzi Eiropas Savienībā. Kā jūs domājat, šie termināli ietekmēs uh, cenas? Uh, tā skaitā gala lietotāji. Mēs zinu, kāda ir atbilde, bet gribu zināt, ko jūs par to domājat. Paldies! Mēs ļoti iespaidoju jūsu valodnieciskās prasmes, un tagad vārds Petersen kungam, nezinu, vai viņš spēs ar jums sacensties un jūs pārspēt. Nē, saka Petersen kungs, es pat necentīšos to darīt. Vēlos pateikties Patošņikungam. kungam un Lordam. Yes, uh, Lordam par uh, sadarbību, par to, ka vienmēr esat uh, gatavi mūsu uzklausīt un, un uh, sniegt atbildi. Tāpat arī uh, ceru, ka turpmāk mums būs ļoti laba sadarbība. Tātad jūs prezentācijas sestā lapuse par attiecību starp pārobežu jaudām un atsaucas jaudu. Nu, tas ir tiešām ļoti iespaidīgi šie cipari. Jūs runājat, ka vidējais rādītājs Eiropā būtu 50%. Tas nozīmē, ka mēs izmantojam tikai 50% no pieejamās jaudas. Un es pat teiktu, ka tas vēl eh, šī problēma nav apzināta. Ja mums būtu, nu, jārunā par to, kāds labums būtu iegūstams, ja mēs no 52% šo īpatsvaru palielinātu, nu, es nezinu, līdz kādam līmenim, bet uh, bet manuprāt šajā jomā mums ir uh, jārīkojas uh, Eiropas uh, pilsoņu un patērētāju interesēs nodrošinot brīvu enerģijas plūsmu, jo tas tiešām ir pierādījums tam, uh, ka mēs joprojām neesam pabeiguši vienotā tirgus izveidi, ka tikai šeit apmēram 50% šis rādītājs ir, un tur vēl ir vēl briesmīgākas lietas šajā slaidā. Vai jūs nesat mēģinājuši aprēķināt, kāds varētu būt mūsu ieguvums tīri teorētiski? Kāds ieguvums būtu Eiropas uh, iedzīvotājiem, ja mēs pildītu noteikumus. Tagad Bavārija, Bavārijas pārstāvēja Niels kundze. Nu, Niblers kundze, jā, es centīšos runāt uh, tomēr augšvācu valodā pateicos par to, ka mums uh, ar jums notiek pastāvīgi viedokļu apmaiņa, konsultācijas man Es gribētu zināt, cik gatavi pārmaiņām ir patērētāji un klienti. Nu, šeit ir runa par 20%, bet kāda ir situācija atsevišķās dalību valstīs, teiksim, ka klienti būtu gatavi mainīt uh, enerģijas vai elektrības piegādātāju. Tālāk mēs apspriežām šobrīd parlamentā tīrās enerģijas pakotni un šodien mēs arī nobalsojām par priekšlikumu par atjaunīgo enerģiju izmantošanu. Ja visās eh, dalība valstīs notiktu lielas investīcijas atjaunīgajos enerģijas avotos, kā tas ietekmē cenu situāciju. Es esmu no Vācijas un mums ir jau vairākus uh, gadus uh, 20 miljārdi ieguldīti šķērs subsīdijās uzņēmumiem, lai atbalstītu atjaunīgos enerģijas avotus. Tātad, kā mēs uh, tīri politiski atbalstot uh, šādas uh, atjaunīgās enerģijas, uh, kā tas viss ietekmētu cenas dalību valstīs. Paldies, es arī gribētu uzdot jautājumus, saka Henkel kungs. Tātad Potošņikungam vārds jautājums līdzīgs tam, ko uzdeva Niblers kundze. Manuprāt, Vācijā ir a, otra augstākā enerģijas elektrības cēna Eiropas Savienībā. Es gribētu zināt, cik lielā mērā tas ir saistīts ar konkurences trūkumu. Uh, Un tad man ir tāds uh, vispārīgāks filozofiskāks jautājums Lodam Morkam. Uh, ņemot vērā jūsu pieredzi, jautājums varbūt ir grūts, bet tā kā jūs šo amatu atstājat, varbūt jūs būsiet pietiekami drosmīgs un varēsiet atbildēt uz manu jautājumu. Mēs vienmēr runājam par enerģijas savienību Eiropas Savienībā. Un Nu, tas sasauc ar to, ko esam cenšies darīt uh, kopīgā tirgu kopumā. Bet tāpat laikā mēs sākam, ka katrai valstī ir tiesības aizsargāt savu energoavotu struktūru. Jautājums, vai mēs kādreiz vispār nonāksim pie enerģētikas savienības, ja katra, val, katras valsts valdība varēs izlēmt par to, kādai ir jābūt energoavotu struktūrai katrā valstī. Paldies! Atbildēšu uz uh, jautājumiem, kas saistīti ar vienoto tirgu. Uh, tātad par vairumtirzniecību. Količek kungs, kādēļ tik nelielu daļu no pieejamās jaudas mēs izmantojam šobrīd notiek tāda, nu, nu tāda tirgus struktūrā iestrādā diskriminācija par, pret pārobežu plūsmām. Kaut gan it kā nekāda ierobežojuma nebūtu Tātad, ja ir TSO valsts uh, iekšienē šis uh, izsoles, tad uh, radīta enerģija ir kaut kur jāpārdod, bet pārobežu režīmā tas nenotiek. Ja sistēma vienā izsoļu zonā nespēja nodrošināt nominālās plūsmas, un to nevar uh, ierobežot uh, attiecīgā zonā, tad tiek izmantotas citas daļas un tiek piepildīta jauda citās daļās. Tas nozīmē, ka uh, šo jaudu nevar tirgot, jo rezultāts ir nevis tirzniecība šajās robežās, bet uh, citās robežās izsoļu zonā. Šīs jaudas tiek uh, izmantotas nevis tirzniecībai, bet citu plūsmu ēnas vai loka plūsmu atbalstam un nav pieejams uh, šīs, plūs, šīs jaudas tirzniecībai. Es ceru, ka uh, atbildēju pietiekami skaidri. Mūsu ieteikumā ir uh, paredzēts eh, novērst šādu diskrimināciju eh, jauda, kas ir pieejama pār eh, robežu tirzniecībai, tiek aprēķināta kā atlikums. Kaut gan tiek ņemtas vērā iekšējās apmaiņas, bet tagad tas viss tiks nostādīts vienādā līmenī, būs jāveic pasākumi, ja tiks pārsniegta jauda, bet nu nebūs vismaz tāda, tāda pati diskriminācija, kāda pastāv šobrīd. Un otrs princips, kas vēl nav iestrādāts eh, likumdošanas priekšlikumā, ir par to, kurš maksās par kompensācijas pasākumiem, kas nepieciešami, ja eh, pieprasījums vai patēriņš pārsniedz eh, tīklā pieejamo jaudu. E, termināļi. Nu, lai nerunātu pārāk gāri, minēšu tikai piemēru, jūs to noteikti jau zināt. Nu, redzēsim, vai saņemsiet cerēto atbildi no manis. Kad Lietuvā neatkarīgi veidoja savu enerģijas termināli, pat pirms pirmā gāzes sūtījuma saņemšana, uh, gāzes importa cenas ievērojami kritās. Tātad tas ir saistīts ar konkurenci tirgu. Tātad eh, ne tikai tika risināts eh, piegādes drošības jautājums, bet Tātad svarīgi ir tas, lai būtu dažādi piegādes avoti gāze Eiropas Savienībā, bet no otras puses, lai arī re, mēs veicinātu konkurenci tirgu un izdarītu spiedienu uz jau tādiem sen pastāvošiem piegādes avotiem. Henkel kungs un Petersen kungs. Es nevaru aplēst kāda daļa uh, Vācijā uh, cenas ir saistītas ar uh, pastāvošo tirgus struktūru un, un pastāvošām problēmām, bet, nu, piemēram, nonāk, lai nonāk līdz pašreizējai situācijai, Mēs eh, domājam, ka apmēram viens miljārds ir ieguvums Eiropas eh, patērājiem, bet, jā, protams, tur sadala visu uz eh, kaut kādu patēriņu vienību, tad iznāk 0,00 nu, nu, nu, kaut kādi procenti, bet tas tomēr ir ieguvums. Un tas ir panākts tikai uzlabojot izmantojumu tam, kas ir pieejams tirgū. Mēs uzskatām 220, 280 miljārdus mēs varētu iegūt, uh, ja izvērstu šo pasākums, tad, ja mēs palielinātu pārobežu jaudu divkārt, tad būtu jāveic arī korekcijas pasākumi, un tad dažas valstis domātu par tirgus konfigurācijas maiņu, lai uzlabotu tirgus darbības efektivitāti. Bet, nu, tas ir uh, katras valsts ziņā. Nīblers kundze. Jūs jautājāt, kā atjaunīgi enerģijas avot ietekmē cenas. Jaunie atjaunīgās enerģijas avoti ir uh, mainīgāki, Uh, arī uh, lielākas svārstības tirgū, tātad ir izaicinājums jābūt elastīgākam uh, vairumtirzniecības tirgumu. Tas nozīmē, ka cenu svārstības ir lielāks, ja tekstīm pūš vējš vai ja vējš vispār nepūš, tad ir jāizmanto enerģija no citiem avotiem un šim enerģijas avotam var būt pat ļoti lielas izmaksas pēdējo gadu laikā mēs ne, nebijām piedzīvojuši tādas krasas cenu svārstības, bet tagad pēdējā gadā tās atkal ir konstatētas tādi cenu maksimumi. Un tad mēs nonāksim varbūt pie sistēmas, kur būs lielākā īpatsvars atjaunīgiem enerģijas avotiem, tad mums atkal būs jādomā par cenām, bet nu, tas notiks varbūt pēc 15-20 gadiem. Uh, Pirms dodu vārdu Lordam Mogam, e, gribu teikt, ka šis ir pēdējais ziņojums, ko jums prezentēju. Nākamgad ap šo laiku jau mans pilnvērt termiņš bija, būs beidzies, un es tādēļ pateicos jums par sadarbību, par sniegto atbalstu septiņu ar pusgadu garumā. Eh, nu, tātad eh, es eh, arī vēlētos atkārtot to pašu, ko teica mans kolēģis, jo sevišķi atbildot Petersona kungam, manuprāt, attiecības ar aģentūru regulātoriem, kā arī ņemot vērā to, kāda bija situācija pirms aģentūras izveids, tas viss ir bijis liels ieguvums gan aģentūrai, gan regulātoriem. Mums ir bijis liels atbalsts no parlamenta vienmēr, katru reizi, kad esmu šeit, arī esmu paudu savu pateicību. Es eh, domāju, attiecībā uz eh, vietējiem skaitītājiem. Um, Mani vienmēr pārsteidz, eh, cik šis jautājums ir sarežģīts un cik atšķirīgs ir situācijas. Ir jābūt pozitīvai izmaksu ieguvumu analīzē, un tā vienmēr nav pozitīva. Pastāv briesmas par to, ka mm, tātad šie viedie skatītāji tiek izskausti, tā rezultātā var rasties lielas izmaksas. Uh, un tas var ietekmēt eh, vērtības aspektu, un tas viss ir jāņem vērā, un līdz ar to eh, tas pilnīgi noteikti eh, ir ļoti noderīgi uzņēmumiem datu ievākšanā ka viņām nav jādodās uz mājasēmniecībām, un tad atsevišķiem individiem šeit īsti negribu teikt, uh, Un kāda ir man personīgā pieredze izpētot uh, patēriņu, pēc brīdiša jūs to aizmirstat. Un uh, tāda sarežģītāka sistēma sniegs uh, lielāku uh, informāciju, kas ir svarīga patērētājiem. Es uh, domāju, uh, ka mm, ir jāņem vērā nākotnes aspekts iekšējā tirgū. Tad jautājums eh, par informāciju, kas eh, vienmēr ir eh, noderīga saistībā ar pātēriņa novērojumiem un viena no lielākajām grūtībām, kas pastāv mums kā regulātoriem, un tas nesaistās tieši ar informācijas apjomu. Drīzāk šobrīd Nu, tad, tad uh, ir jautājums uh, par uh, to, uh, kā uh, tādi sarežģīti produkti uh, padarīs uh, datu ievākšanu uh, vēl uh, sarežģītāku. Un uh, es vēlētos uh, izteikties par uh, datiem, arī balsoties uz neseno sēru uh, ziņojumu. Mm, tad, tad ir par 5% eh, eh, pieaugusi šī patērētāja pārslēgšanās, un šie eh, skaitļi pārsteidz ar savu nozīmīgumu no 5,5% 11. gadā līdz 6% tagad. Tā ir tāda grūti izsakojama problēma, un mēs kā regulātori to cenšamies uzlabot. Un e, šī pārslēgšanās e, procesa e, regulēšana novis pie tā, ka tiek pātrināts laiks šajā procesā un pilnīgi noteikti daudzās valsts daļās ir ļoti noderīgi tad, veikt šādu nošķīrumu starp pārslēgšanos, tas ietekmē arī rēķinus. Paldies, priekšstāja kungs! šeit eh, tāda, man ir tāda sajūta, nu, tātad, kā tā būtu pēdējā sanāksme šobrīd. Es eh, nevētos eh, pieturties eh, tikai pie jautājuma par enerģijas eh, sajaukšanu. Daudz cits svarīgi jautājumi enerģijas eh, tirgu, un jāsaka, es tiešām nožēloju Brexita procesu. Es runāju par situāciju, kāda izveidosies pēc Brexita, un es uzskatu, ka tas ir atkarīgs ne no ekonomiskās vērtības, nu tātad, jo m, mm, vairāk ir integrētā tirgus. Ir pilnīgi skaidrs, ka integrācija uzlabo procesu un e, tirgus efektivitātes e, vērtību, un patērētāji no tā tikai iegūst. Nu, tad, tad e, es domāju, ka visi pierādojumi liecina par to, ka integrācija ir ieguvumi. Un es joprojām nedaudz ceru, ka varbūt mēs varēsim turpināt gūt labumu no šīs integrācijas. Uh, Eh, problēma ir drīzāk eh, politiskā griba to izdarīt, un valdības eh, īsti nevēlas mm, atdot savu suverenitāti saistībā ar piegādēm. Piemēram, Francijā ir ļoti augsts kodolenerģijas piegādes līmenis, un to visu nodot komisijai, nu, tas būtu ļoti liels solis. Un gal galā Jāsaka arī e, tas, e, ka efektivitātes arguments e, darbosies, ja savienība kļūs aizvien integrētāk, tāpēc, ka ir ļoti grūti tam pretoties. Un, kā jau citās politikās, tad iegūms no tā, ka ir integrēta savienība, tas būs tāds uzvarošais aspekts, un tad ir jājautā, cik ilgs laiks paies, kamēr būs Eiropas līmeņa regulators skaidrs, ka tie būs daudz gadi. Iespējams, 20 eh, eh, gadi, 15 gadi. Un eh, nezinu, es to vēl pieredzēšu, bet nu paldies. Nu, neesiet tik pesimistisks. No sākuma vēlētos jums ļoti pateikties par jūsu fantastisko prezentāciju. Mēs esam ļoti labi sadarbojušies ar jūsu organizāciju. Jūs eh, mums esat snieguši izcilu padomu, un es arī vēlētos jums eh, pateikties eh, par jūsu pēdējo uzstāšanos. Šeit jums kādu gadu būs vēl jāstrādā pie šīs tēmas un pie šī būtīgā faila, pie kā strādā arī Petersena kungs šī parlamenta uzdevumā. Un es arī vēlētos sveikt Blenija kungu, vēl daudz veiksmes! Esmu eh, droši jūs eh, sap, saprotat, ka eh, mums ir augstas cerības attiecībā uz jūsu darbu, ņemot vērā, ko jūs pats teicāt par jūsu priekšteci. Un tagad, dāmas un kungi, saistīta tēma. Kā jūs to zināt? <clears throat> Uh, un tagad tēma, kas ir saistīta saistībā ar atceru. Eh, kā jūs eh, zināt, tad bija šī parlamenta delegācija, kurā eh, bija Pohera un Pedersenā kungs, un viņi ir bijuši ļoti laipni. Tādā ziņā, ka ir piekrituši sniegt rezumējumu par saviem secinājumiem, un tagad vārds Pētersen kungām. Nu, e, te ir tāds e, reakcijas dokuments. Ceru, e, ka tas ir komitejā izplatīts, tāpēc, ka tajā ir iekļauta ļoti plaša, vērtīga informācija. Tur ir lielisks pārskats tam, kādas aktivitātes tika veiktas un kādas sanāksmes tika noturētas. Kā jau parasti, tad priecājos apmeklēt atceru. Mm, jo vienmēr sanāksmes ir ļoti labi sagatavotas. Un ir ļoti eh, labi eh, kvalificēts eh, atcer sanāksmju, sanāksmju darbinieku skaits. Un es vēlētos teikt, ka tik tiešām ir liela privilēģija sanāksmē satikt cilvēkus, kas ir tik ļoti apņēmīgi un tik tiešām cenšas visu īstenot, strādāt ar likumdevējiem no Eiropas parlamenta. Tas ir tiešām liels prieks. Un es e, domāju, e, ka šis reakcijas dokuments e, sniedz ieskatu dažos no jautājumiem, ar kuriem mēs strādājam, ar kuriem mums ir jāstrādā. Un tāpēc es tikai vēlētos mudināt kolēģus iepazīties ar šo dokumentu, izlasīt to tāpēc, ka tajā tiešām ir iekļauts lielisks pārskats galveniem jautājumiem. Un papildus tam mums bija iespēja tikties ar aģentūras darbiniekiem Un mums arī eh, bija eh, īsa eh, atbilžu jautājumu sesija ar darbiniekiem. Un tā bija ārkārtīgi interesanta, ļoti noderīga, vērtīga. Bija noderīgi iepazīties ar visiem darbiniekiem, iepazīties, kādā veidā viņi izpilda sev uzdotos uzdevumus, un jo sevišķi vēlētos pateikties par šādu iespēju. Papildus visiem jautājumiem, kas bija vairāk te tematiski ievirzīti darba kārtībā. Un e, tad atkal jautājums e, par budžetu un aģentūras e, finanšu situāciju ļoti svarīgs. Es redzēju, cik citīgi šie cilvēki strādā un cik svarīgi ir viņu uzdevumi. Ja ir šāda iespēja apmeklēt aģentūru, tas kļūst redzams un tas ir pārsteidzoši. Vēlējos brīdināt kolēģus par to, ka ir akūta nepieciešamība piešķirt nepieciešamos līdzekļus, nevot vērā milzīgos uzdevumus kādu aģentūrai. Iepriekšēji mēs diskutējām par integrācijas ieguvumiem, bet arī visa šī te, tirgus uzraudzīšanas operācija, mēs to sagaidām un tai vajadzētu novest pie darbību uzraudzības tam pilnīgi noteikti ir nepieciešams papildus finansējums, eh, lai aģentūra varētu izpildīt savus uzdevumus, un eh, tas ir ļoti svarīgi komitejas kolēģiem eh, to apzināties, šo te faktu. Un jāsaka, priekšstādātāja kungs, ka tik tiešām bija ļoti noderīgi apmeklēt atcer skaistajā Ljubljanā, un es uzklausīju arī apņemšanos no vadītāja un darbiniekiem, ļoti plaša apņemšanās tā bija. Paldies par šo iespēju. Un eh, tagad es eh, vēlreiz mudinu eh, kolēģus izlasīties ar šo izcilo reakcijas dokumentu par svarīgākajiem jautājumiem. Paldies! Lielas paldies! Vai ir kādi komentāri no kolēģiem par šo tematu? Izskatās, ka tā nebūs. Un vēlētos teikt, vēlētos teikt paldies Petersen kungam Bohērta kungs nav šeit, bet eh, jūs pilnīgi noteikti rezumējāt visu arī viņa vārdā. Un eh, vienīgais eh, padoms, kādu es vēlētos dot Potešnika kungam, ir tāds, ka visas uzslavas, ko viņš šodien dzirdēja, tas nenozīmē, ka mēs kļūstam tādi, kas labprāt samierinās. Man pieredze ir tāda, ka cilvēks nevajag pārāk daudz uzslavēt. Tomēr šajā um, gadījumā tas bija pelnīti, dāmas un kungi. Tagad uh, nākamais darba kārtības punkts - nepersonīgo datu brīva plūsma Eiropas Savienībā. Kā jūs uh, zināt, tad uh, septembrī Eiropas komisija uh, iepazīstināja ar priekšlikumu regulai, uh, kura uh, garantētu uh, brīvu uh, datu plūsmu Eiropas Savienībā. Es uh, visu savu Eh, darba dzīvi esmu pavadījis šajā nozarē, un es labi apzinos, ka, protams, dati ir eh, pamats eh, digitālai ekonomikai, pamats inovācijām. Un šī priekšlikuma mērķis ir vienkāršot datu mobilitāti ar mazāk ierobežojumiem saistībā ar datu, datu lokalizāciju. Mūsu komiteja ir atbildīga par atzinumu. Protams, ka IMCO ir vadošā komiteja, Un eh, tagad es vēlētos eh, lūgt eh, referentam Krasnodērbsa kungam mūs iepazīstināt ar galvenajiem savā zinuma elementiem 5 minūšu laikā. Jums ir dots vārds, lūdzu. Liels paldies, priekšētāji kungs. Kā jūs tepat nu kā teicāt, tad šī likumdošanas uh, iniciatīva ir ļoti svarīga uh, daļa digitālajā vienotajā tirgū. Uh, Tāpēc, ka digitālais vienotājs eh, tirgus un tā eh, stratēģija sevī ietver daudz elementus, eh, bet kopsaucējs ir nepersonīgie dati, kas ietekmē ekonomikas efektivitāti kopumā. Un tam ir arī ietekme uz IKP izaugsmi, kā arī ir uzņēmumi, e, kuri e, balsta savu uzņēmē darbības modeli uz datiem, un e, viņa ir kļuvusi par globāliem gigantiem, un mums ir vajadzīgi šādi uzņēmumi arī Eiropā. Un tās ir iemesls, kāpēc ir tika būtiski, lai Eiropas valstu ekonomika balstītos uz datiem lielā mērā. Un eh, tāpēc eh, mēs eh, ļoti sirsnīgi sveicam šo komisijas priekšlikumu. Ir ļoti svarīgi, lai uzņēmumi, kuri darbojas pārobežu dimensijā, lai viņiem būtu tiesības pārvaldīt savus resursus saistībā ar nepersonas datiem. Attiecībā uz uzņēmdarbības principiem, lai viņi varētu racionāli plānot savus uzņēmē darbības stratēģijas. Un eh, līdz eh, šim, kā mēs to visi zinām, ne personas eh, datu plūsmas netika regulētas dalību valsts starpā līdz ar to. Bija ļoti daudz ierobežojumu, gan juridisku, gan administratīvu, kas uzņēmumiem uzlika pienākumu uzglabāt nepersonas datus tajā valstī, kurā viņi ir viņu galvenā mītne, kas bija liels šķēršlis konkurencei Uh, uzņēmē darbībai vienotajā tirgū. Un uh, vienīgais uh, ierobežojuma princips tam vajadzētu būt personīgās drošības principām. Līdz ar to ir ļoti svarīgi pateikt, eh, ka šīs regulas eh, priekšlikums ir jāuzskata par pirmo soli, uh, Virzoties uz tālāku e, pilnas e, datu brīvības e, īstenošanu. Jo Šīs regulas aptvērums saistās tikai ar aiz, aizliegumu saistībā ar datu lokalizāciju. Tas ir 4. un 6. pāns. Un ilgtermiņā ar to potenciāli varētu nepietikt. Līdz ar to mums ir jāgarantē e, piekļuva nepersonas datiem, piemēram, e, datu apstrādēji. Līdz ar to, ja regulai ir jāpanāk savi mērķi, mums ir nepieciešami grozījumi sastajā e, pantā par mobilitāti. Nevajadzētu būt nekādiem šķēršļiem, kas izriet no pašregulācijas, vajadzētu būt eh, kādām vadlīnijām attiecībā uz pašregulāciju. Kā arī vajadzētu norādīt uz eh, to, eh, ka datu mobilitāte ir daļa no preču un pakalpojumu brīvības, tātad brīvas pārvietošanās. Un līdz ar to Vadlīnijās arī e, vajadzētu iekļaut darbības standārtus, apusēju kvalitātes certifikātu atzīšanu, nu, tā, lai e, mēs e, šeit neiedibinātu kādas tehnoloģiskas barjeras saistībā ar datu plūsmu. Un rezumējot, es vēlētos vēlreiz norādīt uz to, ka Tas ir tāds jautājums, kuru mēs uzskatām par ļoti svarīgu, atbalstām vispārējo priekšlikuma virzību. Un mūsu papildinājumi attieksies eh, jo sevišķi uz mobilitāti. Un eh, cerēsim, ka eh, regula stāsies spēkā pēc iespējas ātrāk. Lai šī ļoti svarīgā brīvība tiktu īstenot pēc iespējas ātrāk visā Eiropas Savienībā. Jo, kā jau es to teicu, tad ekonomiskais nozīmīgums ir ārkārtīgi liels. Un arī vienotā digitālā tirgus nozīme ir ļoti liela. Paldies! Liels paldies, Krasnodevska vārds, un tagad tautas partijas vārdā Vilkunens kundze. Paldies, priekšsēdāja kungs, vai man rīcībā ir trīs minūtes? Runāšanas laiks tātad. Sākšu tad. Tomēr divas minūtes, paldies. Paldies eh, referenta kungām. Jāsaka, ka man nav daudz ko piebilst, tāpēc, ka es lielā mērā varu piekrist tam, ko viņš teica par datu nozīmi mūsu digitālajā vienotajā tirgū, tāpēc, ka eh, tā ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm - izveidot vienotu digitālo tirgu. Un mēs arī zinām, ka eh, dati virza uz priekšu jaunas tehnoloģijas, un tas ir ļoti svarīgi. Eh, ka mēs koncentrējāmies šobrīd uz eh, datu lomu. Mēs eh, zinām, ka datu plūsmas ir uzņēmumu pamatos dažādos sektoros un dažādi izņēmuma uzņēmumiem, piemēram, arī lauksaimniecības un viesmīlības uzņēmumos un infrastruktūrā. Mēs zinām, ka pastāv ļoti liels potenciāls arī ekonomiskā ziņā šiem datiem. Pagājušajā gadā Eiropas Savienības datu tirgus vērtība bija Eh, gandrīz 6 miljārdi eiro un eh, bija eh, gandrīz 10% izaugsme tikai vienu gadu laikā, un šobrīd tiek aprēķināts, ka potenciāls ir vairāk nekā 100 miljārdi 2020. gadā Eiropā, kas savukārt nozīmē, ka ir milzīgs ekonomisks un uzņēmējdarbības potenciāls. Šķēršļi datu mobilitātei Eiropas Savienības vienotajā tirgu ir viena no galvenajām problēmām šobrīd saistībā ar digitālo vienoto tirgu, un šķēršļi datu mobilitātei, kā piemēram datu mobilizācijas ierobežojumi, ziņojumi. Eh, tas veido uh, digitālas uh, robežu pārvaldes Eiropas Savienībā, un uh, tas neatbilst idejai par digitālo vienoto tirgu, un tāpēc uh, mums ir jānovērš šāda veida šķēršļi, un, uh, protams, ka ir svarīgi arī uzņēmumiem un uh, viņu izmaksām, jo uh, šobrīd viņiem uh, ir jā palielina savas uzglabāšanas sistēmas, tas ir ļoti dārgi. Es piekrītu referendam tādā ziņā, ka šī iniciatīva ir ļoti svarīga, bet tas ir tikai pirmais solis, un tas dod ieguldījumu ieguldījumu eh, konkrēt spējīgā Eiropas Savienības eh, eh, vienotajā tirgu saistībā ar datu apstrādi, tomēr ir vajadzīgs vairāk pasākumu, lai izveidotu īstu digitālo tirgu un lai īstenot datu plūsmas, kā arī lai veidotu da, Eiropas datu ekonomiku. Mums ir jārisina arī citi jautājumi saistībā ar datiem, kā piemēram datu piekļuve, atbildība Jo mēs arī eh, zinām, eh, ka eh, datu brīva plūsma ir ārkārtīgi būtiska mūsu digitālajiem tirgumu, un līdz ar to ir šis ir ārkārtīgi svarīgs priekšlikums no komisijas puses. Paldies, tagad Petersen kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām mēs augstu vērtējam komisijas priekšlikumu, jo mēs jau vairākas reizes esam lūguši, lai komisija nāk klājā ar priekšlikumu, jo ir bijis arī pēc iespējas eh, ļoti daudz eh, datu lokalizācijas pieprasījumu. Mēs, protams, gribam izvairīties no fragmentācijas Eiropā, lai atvieglotu dzīvi MVU. Un brīva datu plūsma, protams, ir svarīga arī kiberdrošības dēļ. Uh, Igaunijā ir um, arī jauns projekts, proti tāda virtuālā uh, vēstniecība, kas atrodas Luksemburgā, ņemot vērā nesen notikušos kiberuzbrukumus. Un, ja, piemēram, viss atrodas vienā vietā, uh, tā, šāda struktūra ir daudz uzņēmīgāka pret kiberuzbrukumiem. Jārunā arī par datu pieejamību kompetentajām iestādēm. Datu lokalizācijas prasību uh, gadījumā tiek izmantot izmantot argumenti, ja, piemēram, dati tiek eh, apkopot tikai vienā vietā, tad ir nepieciešams oficiāls pieprasījums, lai tiem piekļūtu. Augsti kiberdrošības standarti ir svarīgi runājot arī par eh, šifrēšanu un atšifrēšanu, atšifrēšanu, lai cilvēki varētu būt droši, ka viņu dati ir droši vienalga, lai arī kurai Eiropā tie neatrastos datu lokalizācijas prasības var uh, attaisnot tikai balstoties uz sabiedrības drošības garantu. Paldies! Mēs ar uh, nepacietību gaidām turpmāko sadarbību šajā jomā. Paldies! Paldies, Pētersen kungs! Tagad Modi kundze, kas Kovalkungu aizstāja. Paldies! Jepe Kofelds eh, ir ēnu referents eh, eh, mūsu sociāldemokrāta grupā. Viņš ļoti nožēlo, ka cita uh, citas sēdes dēļ nevarēja ierasties, bet lūdza man izteikties viņa vietā. Pirmām kārtām paldies referentam par šo mūsu komitejai tik nozīmīgo dokumentu. Labi, ka tagad tika organizēta pirmā agrīnā viedokļa apmaiņa. Gribu teikt jau pašā sākumā iniciatīva man šķiet vērtīga, man tā patīk, tā ir radīta īstajā brīdī, jo jāsaka, ka aizvien vairāk valstīs rodas šīs datu lokalizācijas prasības nacionālā līmenī. Šie protekcionisma pasākumi rada nevajadzīgas barjeras uzņēmumiem, it sevišķi MVU visā Eiropas Savienībā. Jāsaka, ka 25 e, dažādi. Um, Likumi un normas, protams, rada problēmas, bet lieliem uzņēmumiem ir pietiekam daudz resursu, lai uh, izpildītu visas atbilstības prasības, bet MVU tas, protams, ir daudz sarežģītāk ņemot vērā mazāku resursu daudzumu un arī uh, Eh, tehnisko, stru, tehnoloģisko struktūru trūkumu rodas papildus izmaksas MVU. Viņiem arī ir bieži vien grūtāk eh, darboties pārobežu režīmā, un īstenībā tas ir pilnīgi pretēji vienotā tirgus pamata principiem. Ja mēs ticam eh, vienotajam digitālajam tirgum, ir, protams, jānojauc barjeras arī datu plūsmas jomā. Pateicoties direktīvai, jāgarantē vienkāršošana likumdošanu, nevis jāsarežģīja procedūras vēl vairāk nekā tagad. Bet runāsim vaisardīgi, mēs te nerunājam par personas datiem, jo attiecībā uz personas datiem vispārīgā datu aizsardzības direktīva tika grozīta un nedrīkstētu pieļaut normu pārklāšanos vai pat konfliktēšanu, ņemot vērā jau spēkā esošo likumdošanu. Būtu patiešām pateicīgs, ja komisijas pārstāvi varētu precizēt šo jautājumu un mums sniegt arī papildus garantijas. Mums, protams, ir arī jāzina, kā šīs atšķirības starp privātiem un neprivātiem datiem izskatīsies praksē. Varbūt uz papīra tas izstās ļoti nepārprotam, bet ja mēs runājam par reālo dzīvi, situāciju praksē, tas varētu jau būt daudz sarežģītāk, jo, protams, ka uzņēmumiem nāksies izmantot abas datu veidus, tādēļ būs arī divi atšķirīgi likumdošanas ietvaru, kas jāievēro. Varbūt, ka komisija varētu šeit nākt tālkā ar paskaidrojumiem. Būs arī uh, atlaides vai, teiksim, atkāpes runājot par datu brīvu plūsmu, ja tiek runāts par sabiedrības drošību. Un nedrīkstētu pieļaut, ka sabiedrības drošība tiek izmantot kā iegāns vienmēr, kad tas ir vajadzīgs, lai piekļūtu kādiem konkrētiem datiem. Paldies! Paldies tagad Delundas kungs no zaļo grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Tas ir patiešām interesants jautājums. Un, ja mēs runājam par vienotā digitālā tirgus pilnveidi, protams, arī šis jautājums spēlēs nozīmīgu lomu un ir jādomā arī par uh, tādu jaunu spēlētāju vienkāršāku ienākšanu vienotajā tirgu. Uh, Bet, protams, ka visas sāls ir atrodama detaļās. Kā tad novilkt robežu starp personas datiem un tādiem, kas tādi nav, jo likumdošana ir atšķirīga, ņemot vērā abas datu kopas. Zaļie vēlas arī aizsargāt personas datus un labāk cīnīties pret kīber um, noziegumiem. Ja runājam par dažādu Eiropas sistēmu sadarbspēju, zaļie vēlas panākt vienkāršāku, vieglāku sadarbspēju, lai arī būtu uh, iespējams labāk sadarboties dažādiem dienestiem. Mēs ar nepacietību gaidām turpmāko sadarbību. Paldies! Paldies! Šastanē, kungs, tagad no komisijas lūdzu. Paldies, īstenībā mani sauc Donahju. Es strādāju kopā ar Pieru Šastanē, vienkārši esam kolēģi. Paldies, ka devāt vārdu arī komisijai un uzklausot uh, jūsu komitejas locekļus, es varu secināt, ka viņi ļoti labi pārzina šo matēriju. Uh, Tādēļ tikai mēģināšu reaģēt uz izskanējušiem jautājumiem un, protams, arī turpināšu sadarboties ar referentu un e, Eiropas parlamentu kopumā. Jā, šis e, e, priekšlikums nav domāts, lai ļoti e, tālajoši ietekmētu situāciju tirgu. Mēs vienkārši vēlamies. E, atrunāt tādus uh, juridiskos principus, ko pieminēja gan referents, gan ēnu referenti, lai garantētu brīvu, uh, nekavētu datu plūsmu. Protams, ir arī vairāk ierobežojumi. Mm Mēs vēlamies pilnveidot šo vienoto digitālo tirgu, bet tas viss tiek darīts pirmām kārtām balstoties uz uh, prasībām attiecībā uz kiberdrošību. Protams, ir jāņem vērā, ka mainīsies tie apstākļi un vide, kuros norisināsies šī datu plūsma. Gribēju tikai uzreiz teikt, ka tas attiecas uz tādiem datiem, kas nav saistīti ar personu, ar privātiem datiem. Mūdī kundzei atbildot, es varu teikt jums un arī visiem pārējiem komitejas locekļiem, ka nebūs uh, tādu pārklājošos pozīciju un arī konfliktējošu uh, normu. Vispārīgā datu aizsardzības direkt, regula šeit ir primārā likumdošana un līdz likumdevēji jau ir uh, uh noteikuši, ka precedents ir atrodams šajā regulā primārajā likumdošanā. varētu šķist, ka eh, šeit eh, mēs mēģinām kaut ko apiet, bet tā tas nav. Ir tātad divas definīcijas - personas dati un nepersonas dati. Un, ja šāda nošķīrama nebūs, tas varētu radīt tādas juridiskas problēmas nākotnē. Un Mēs tā tad varam pateikt, ka ne personas dati ir visi tie, kas nav iekļauti personas datu definīcijā attiecīgajā regulā. Un nākotnē ir, ir, būs iespējams apkopot dažādas anonīmas datus un arī tos apzināt. Līdz ar to e, arī visas definīcijas ir e, jāformulē tā, paturot prātā šo tehnoloģiju attīstību. Protams, ir jāņem vērā arī līgumos atrunātais, bet arī judikatūrā viss tas ir pietiekami labi formulēts. Es tagad negribu citēt uh, līgumus un tiesu spriedumus, bet ja ir kaut kas jādara, lai aizsargātu sabiedrības drošību, ir arī e, e, ES tiesas spriedums, ņemot vērā nopietnu apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai. Tātad šeit formulējums jau ir pietiekami skaidrs un tas sasaucas arī ar drošības mērķiem. Ja, piemēram, uh, Eh, dati tiek izmantot vienā geogrāfiskā teritorijā. Mēs, protams, ar prieku arī turpmāk sniegsim visu nepieciešamo informāciju komitejai. Daži piemēri. Jūs jau pirms tam runājāt par energo ražošanu, par elektrību, par um, vēja turbīnām. Arī uh, šeit izmantojamie dati nav personas dati, bet ja, piemēram, uh, tiek runāts par elektrības rēķiniem un mājasemniecību rēķiniem, protams, tajos neapšaubām ir iekļauti personas dati. Tas tikai tā ilustrācijai. Uh, un komisija ļoti labi apzinās, ka uh, ir daudz uzņēmumu, kas nevarēs tā uzreiz eh, nodalīt, kur ir personas un kur nav personas dati, tad, kad tie ir apkopoti kādā konkrētā datu bāzē. Bet eh, tā tad uz šiem datiem attiecas personas datu aizsardzības normas. Ja ir uh, kaut mazākās šaubas, tad īstenībā dati ir jāaizsargā saskaņā ar personas datu regulu. Šie jautājumi tiek izskatīti arī padomē, un mēs, protams, būtu ļoti priecīgi jums sniegt vēl kādu papildus informāciju, tad, kad jūs diskusijas šeit parlamentā turpināsies. Priekšsēdētāja kungs noslēgumā gribētu teikt, ka mēs ar lielu prieku sadarbosimies ar parlamentu, lai institūcijas kopīgiem spēkiem varētu sasniegt digitālā samitā nospraustos uh, datu aizsardzības mērķus un uh, izskanēja vēlme pieņemt šo regulu līdz nākamā gada vidum. Tas būtu mūsu visi interesēs. Paldies! Un tagad atkal došu vārdu Krasno Dēpska kungam, kas ir mūsu referents. Paldies! Paldies kolēģiem par tik interesantajiem izteikumiem! Mums noteikti ēnu referentu sēdē vajadzēs pie tā atgriezties. lai varētu um, apzināt, vai ir iespējams vēl vairāk uzlabot šo jau tik labo ziņojumu uzmetumu. Paldies! Thank you! Paldies! Mēs esam ļoti disciplinēti, esam strādājuši ļoti raiti. Es gribētu šo laika rezervi izmantot. Tagad eh, gribētu tātad izskatīt eh, vienošanos eh, starp Brazīliju un Eiropas Savienību, bet uh, autors vēl nav ieradies. Es gribētu pateikt, ka šī vienošanās skar sadarbību zinātniskajā un tehnoloģiskajā nozarē starp ES un Brazīliju. Šai viedokļa apmaiņai esam paredzējuši desmit minūtes. Gribētu dot vārdu mūsu referentam, Čočo kungam, lai viņš varētu par to pastāstīt trīs minūtēs. E, buongiorno, kolēģi! E, labdien, priekšsēmētāja e, kungs! Nākamajās dienās jūs saņemsiet jauno tekstu par vienošanos starp Eiropas Savienību un Brazīliju. Jāsaka, e, e, ka e, šī vienošanās tika uzsākta 2007. gadā, un kopš tā laika ir panākts ievērojams progress saistībā ar zinātni, tehnoloģiju, kā arī inovācijām. Un sadarbība starp Eiropas Unības un Brazīlijas pētniekiem ir ļāvusi panākt ļoti ievērojams rezultātus un ir ārkārtīgi būtiski, lai šis ceļš turpinātos. Un ņemot eh, to visu vērā, eh, manuprāt, ir eh, svarīgi tātad prezentēt kolēģiem situāciju saistībā ar nākamajiem pieciem gadiem, saistībā ar šo vienošanos, un ir būtiski, lai arī tam būtu ievērojama rezultāta un tiktu atvieglota sadarbības ar Eiropas Savienību un Brazīliju, jo sevišķi prioritārajos sektoros pētniecībā un inovācijās. Paldies par uzmanību, paldies, priekšsētāji kungs! Molto grācie, signora. Paldies, Čaukas kungs. Tagad būzoja kungs no ETP grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka Eiropas Savienībā šī vienošanās ir ļoti noderīga biotehnoloģijas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tas eh, ir svarīgi gan mums, gan Brazīlijai, runājot arī par nanotehnoloģiem, zaļām tehnoloģijām, biodrošību, eh, veselību, medicīnu, visi ļoti svarīgi jautājumi. Un šī eh, apmaiņa, gan pieredzes, gan arī tehnoloģija apmaiņa būtu patiešām liels ieguvums abām pusēm. Mēs atbalstām vienošanās pagarināšanu uz vēl pieciem gadiem. Pārakstošās puses par to vienojās jau gada sākumā, un galvenais mērķis ir um, veicināt uh, un aktivizēt sadarbību tādās nozarēs, um, kas interesē abas puses, runājot arī par tehnoloģiskajām attīstībām. Uzskatu, ka ES patiešām būs liela ieguvēja turpinot šo sadarbību, tādēļ, nu, es neredzu nekādu iemeslu, kādēļ mums nevajadzētu atjaunot vienošanos. Paldies! Bariņo kungs no SD grupas. Paldies, priekšsēdētāji, referenta kungs, dārgie kolēģi! tiek piedāvāts atjaunot vienošanos vēl uz pieciem gadiem. Tas patiešām ir eh, vērtīgs priekšlikums un parlamentam to vajadzētu atbalstīt. Šī vienošanās patiešām būs svarīga, tā atvieglos eh, gan zināšanu, gan pieredzes apmaiņu, gan arī tehnoloģiju pārnesi. Es esmu arī referents Brazīlijas delegācijā un pateicoties šādai sadarbībai mēs patiešām esam daudz ieguvuši, varēja par to eh, pārliecināties darbojoties delegācijā. Portugālē, piemēram, ir eh, tāds eh, aviācijas partnerības projekts. Mm Dargie kolēģi, šis, šī vienošanās iegūs vēl lielāku nozīmi tad, kad tiks parakstīts asociācijas nolīgums starp ES un Merkozur valstīm. Tad uh, varēs radīt vēl vairāk darba vietu, varēs uzlabot mūsu iedzīvotāju dzīves līmeni un tā tālāk. ES iesaiste sadarbībā ar Brazīliju ir patiešām ļoti svarīga, un es uzskatu, ka arī šis Bēlēms projekts ir ļoti nozīmīgs, to vajadzētu pieminēt. Mums noteikti ir uh, jāatbalsta šī vienošanās, un es uzskatu, ka uh, eh, SD grupa noteikti dod savu svētību šīs vienošanās atjaunošanai. Paldies! Jā! Ir ļoti jauki, ka jūs esat tāds vidutājs starp ES un uh, Brazīliju. Un tagad Čeisaka kungs no EKR grupas. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Paldies arī referentam par ievadvārdiem. Paldies visiem kolēģiem, kas izteicās pirms manis. Gribētu arī paust savu gandarījumu par to, ka šajā, šī sadarbība ir tik eh, labi virzījusies uz priekšu. Eiropas Savienība un tās dalībvalsts atbalsta vienota digitālā tirgus pilnveidi, bet, protams, nevaram palikt tikai Eiropas teritorijā, ir eh, jāskatās, tā teikt, arī pāri sētāji, domājot par sadarbību ar citām valstīm kolēģis no ETP teica, ka runājot par uh, izpēti lauksaimniecības jomā, Brazīlija ir uh, patiešām ļoti tālu gājusi, runājot arī piemēram par biodegvielu. Tādēļ arī uh, šo sektoru nevajadzētu atstāt novārtā. Es ceru, ka Eiropas parlaments darīs visu no savas puses, lai šī vienošanās stātos spēkā pēc iespējas ātrāk, tātad, lai tā atjaunot savu darbību pēc iespējas ātrāk un lai mēs varētu šo abām pusēm tik izdevīgo un auglīgo sadarbību turpināt arī nākotnē. Paldies, un tagad Čērčas kungam došu vārdu noslēgumā, un viņš varēs atbildēt arī uz jautājumiem. Grazie, prezidenti. Paldies, eh, priekšsētāji kungs, vēlos pateikties eh, kolēģiem eh, par to, ka viņi uzsvēra to, cik svarīga ir šī vienošanās, cik svarīgi ir turpināt darbu starp Eiropas Savienību un Brazīliju. Un sadzirdēju vairākus svarīgus argumentus, pilnīgi noteikti to saņemšu vērā, mm, strādājot pie teksta. Paldies, lai visiem labdiena! Thank you. Now I'd like to inform... Paldies, dārgie kolēģi. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 14. decembrim šogad. Pēdējais darba kārtības punkts. Mums ir ļoti tāda piepildīta programma šovakar. Pēdējais darba kārtības punkts ir pētījums par um, Eiropas Savienības sadarbību ar um, trešajām valstīm un tās pārskatīšanu ņemot vērā uh, tās ITRE komitejas jomas, kas attiecas uz Brexit. Mēs dosim vārdu Skota Markusa kungam no domnīcas Brügel. Viņi ir sagatavojuši šo pētījumu. Lūdzu, jums vārds. He's on his way.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 Dargie kolēģi, jā, mēs jau esam nu, strādājuši ātrāk nekā paredz mūsu darba kārtība un gribētu, lai tas tā arī paliek. Let me take this time to uh, go to the last. Izmantosim šo brīvo brīdi Un es jums jau paziņošu, kad ir nākamā sēde. Tā notiks 7. decembrī 9.00 kopā ar ENVI komiteju. Un mēs arī balsosim par uh, pārvaldību. Tātad tā, tā būs ļoti svarīga sēde. Un mēs esam arī jau nākamo sēdi ieplānojuši nākamajā gadā 11. janvārī no 9 līdz 12.30 šeit Briselē. Was it? 11 December in Strasbourg is cancelled, doesn't it? Oh, and <clears throat> okay, the meeting which we... Un mums bija paredzēta arī sēde 11. decembrī Strasbūrā, bet tā tiek atcelta. Koordinatori tā vienojās šorīt. So I hope that our guest, our... Ceru, ka mūsu viesis jau ir klāt. Where is the study? We, uh, he will talk about. Uh, all of us will get a. Visi kolēģi varēs arī saņemt šo prezentāciju uz saviem datoriem, vai arī to jau ir saņēmuši. Okay, while we wait for him, uh, Mr. Tsahmabugis. Mēs uh, gaidām tagad Skotu Mārkusa kungu. Varbūt, ka jūs, uh, kolēģi, varat šo to jau pateikt. Paldies, paldies, uh, ka mēs uh, tagad uh, varam jūs iepazīstināt ar šo pētījumu, kas uh, tapa uh, gada sākumā. Mēs mēģinājām apzināt dažādas uh, ITRE komitejas kompetencijā esošās jomas, izpēte, uzņēmumi, tehnoloģijas, uh, izpēte un uh, elektroniskā saziņa. Un mēs mēģinājām analizēt kāda veida um, sadarbība ir iespējama starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Norvēģija, piemēram, sadarbojas ar jums. Uh, ņemot vērā Eiropas ekonomiskās zonas struktūru, jums ir arī sadarbība ar Šveici, un ir, piemēram, arī Ukraina, kas e, ietilpst enerģētikas savienībā. Ir ļoti daudz uh, interesantu normu, uh, uz kurām balstās trešās valsts sadarbojoties ar ES. Varbūt jūs varētu šo to pateikt par izpētes sadaļu. Lūdzu, es domāju, nu, ka jūs esat pietiekami labi informēts, kurš kolēģis tad ir zinošākais šajā jomā. <laughs> Lūk, viņš arī ir ieradies. Uh, Markusa kungs, jā, mēs esam strādājuši ātrāk nekā paredzēts, tā nav jūsu vaina. Lūdzu, lūdzu, turpiniet. Es atvainojos. Labi, tad uh, ceru, ka arī tehnoloģijas mums nepievils. Paldies! Esmu ļoti gandarīts un pagodināts šodien uzstāties ITRE komitejā. Šīs pētījums tapa pavasara mēnešos, tas tika arī publiskots pavasarī. Šodien eh, kopā ar mani ir eh, Feugaleras kundze, kas ir atbildīga par izpēti, un eh, profesors Zahmans, kas ir enerģētikas un vides eksperts, un viņš nu pat arī beidza darbu pie cita pētījuma, eh, kas attiecas uz Brexit ietekmi uz ES enerģijas sistēmu. Labi, iepazīstināju jūs ar saviem kolēģiem, tagad pievērsīšos pašam pētījumam, kas izvērtē, kādi ES sadarbības modeļi ir spēkā sadarbojoties ar trešajām valstīm, kas nav ES dalība valsts, ņemot vērā uh, ES prizmu. Un, protams, es tagad nemēģināšu prognozēt, uh, ko, uh, kāda veida sadarbību vēlētos um, izkopta apvienotā karalista. Es runāšu tieši par ES redzējumu. Mēs eh, tātad izpētījām dažādas sadarbības modeļas ES eh, dalību valstis, Eiropas ekonomisko zonu, divpusējas vienošanās, ņemot vērā dalību arī EFTA, eh, tas ir tāds unikāls piemērs, eh, proti Šveices gadījumā, un izskatījām arī citus sadarbības modeļus četrās jomās - elektroniskā saziņa, enerģētika un vide, izpētes politika un mazie eh, un vidējie uzņēmumi, piemēram, kosme projekts. Mēs neizsakām nekādus ieteikumus, mēs vienkārši vēlamies uh, jūs informēt par šiem pastāvošajiem modeļiem. Tagad pievērsīšos šiem modeļiem. ES uh, dalība, uh, Eiropas ekonomiskās zonas dalība valsts status un EFTA. Ja mēs runājam par ES dalību valstīm, Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāizteno visi akī komunitēri. Eh, ekonomiskās zonas dalību valstīm arī daudz kas ir jāizteno, bet ir jomas, eh, kas uz šīm valstīm neatiecas, piemēram, lauksaimniecība un zivsaimniecība. Runājot par Šveices gadījumu, ir dučiem divpusēju nolīgumu, kas neatiecas uz konkrētām jomām, bet attiecas savukārt uz citām jomām. Tātad aptvēruma jomas ir atšķirīgas un ir arī jāizprot, kā tikt galā ar pārmaiņām, akī komunitēra laika gaitā. Direktīvas ir jātransponē dalību valstu likumdošanā un, eh, kas attiecas uz ekonomisko zonu, gan eh, regulas, gan direktīvas ir jātransponē. Šveicē var uh, panākt jaunas vienošanās, bet nav tāda automātiska mehānisma, kas uh, nodrošinātu atbilstību uh, grozītajiem ES, likumdo, grozītai ES likumdošanai. Tagad tā sadaļa, kas attiec tieši uz enerģiju un vidi. Eh, mēs iepazināmies ar dažādiem dokumentiem, ir patiešām ļoti daudz arī izmantojumā informatīvā materiāla Bet mēs izmantojām tieši apvienoto karalisti, kas joprojām ir dalība valsts, un vēlējāmies salīdzināt uh, šo dalību valsti ar uh, ES, uh, tātad ar trešajām valstīm, ar ko sadarbojas Eiropas Savienība. Apvienotā karaliste ir ES dalībvalsts un tā pilnībā īsteno ES likumdošanu. Un Norvēģija ir viena no trim uh, Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstīm uh, kopīgi ar Lihtenšteinu un uh, Islandi. Tā Eh, pilnībā neīsteno visu likumdošanu, bet, ja, piemēram, tiek runāts par energoapgādes drošību, koordinācija norisinās, lai gan tā nav atrunāta nacionālajā likumdošanā. Ja gribat eh, kādas detaļas vēl dzirdēt par to, mana kolēģi labprāt jūs ar tām iepazīstinās. Kas notiek Šveicē? Eh, runājot par vienoto tirgu, īstenošana atpaliek, runājot arī par gāzi ir noteikti arī mērķi attiecībā uz atjaunīgiem energoavotiem, bet tie netiek īstenoti, piemēram, Šveicē. Un, ja runājam par energoapgādes drošības koordināciju, arī tas uh, netiek, teiksim, diktēts. Un, piemēram, uh, Ukraina, kas ir energo savienībā, izpilda konkrētas normas, bet uh, īstenošanai nav jābūt par 100%. Ja runājam par elektronisko komunikāciju, Eiropas Savienība un uh, ir darījusi daudz, lai garantētu tādu harmonizētu regulējošā ietvara īstenošanu visā Eiropas Savienībā, tajā skaitā arī apvienotajā karalistē. Jārunā arī par ekonomisko konverģenci. Savukārt Norvēģijā ir gandrīz tādi paši ieguvumi, kā Eiropas Savienības dalību valstīs. Ir, piemēram, arī divpusēji nolīgumi ar Šveici, bet eh, harmonizēta īstenošana nav bijusi tikpat efektīva kā Eiropas Savienībā. Piemēram, viesabonēšanas cenas uh, Šveicē ir daudz augstākas nekā Eiropas Savienībā. Un tā sauktie, piemēram, zvanu, tā, tā sauktās, piemēram, zvanu beigšanas cenas ir daudz augstākas nekā Šveicē un uh, visā es, visās SO dalību valstīs kopumā. Līdz ar to runājot par ekonomisko eh, saziņu, ekonomisko, ko, eh, elektronisko komunikāciju, Šveicē situācija nav tik efektīva kā citās valstīs. Ja runājam par brīvās tirzniecības nolīgumiem, Mēs izpētījām vairākas valstis, kam ir noslēgti dažādi veidi nolīguma ar Eiropas Savienību. Brīvās turzniecības nolīgums ar Dienvidu Koreju ir pirmais tās augtās jaunās paudzes nolīgums šajā jomā, un tas ir bijis vērtīgs domājot par piekļuvu tirgumu. Bet vai tas patiešām tika noslēgts, lai garantētu regulatīvo konverģenci? Protams, ir. Uh, normas, kas ir ievērotas, pie, piekļuva tirguma, nediskriminācija, bet e, pilnīgi viss neatbilst ES likumdošanai un nav pilnīgas konverģences. Pievēršoties izpētes politikai, apvārsnes 2020 ir galvenais instruments šajā lauciņā un uh, ir izveidots arī mehānisms, lai sadarbotos ar uh, trešajām valstīm, kam ir piešķirts asocie, asociēto valstu status. Šīs valstis var tāpat saņemt finansējumu dažādām programmām, kā Eiropas Savienības dalību valstis. EFTA dalību valstis ir asociētas, bet ir arī citas, piemēram, Izraela, kas nav ne EFTA, ne arī ir uh, iestāju valstis, kas sadarbojas ar Eiropas Savienību un var saņemt finansējumu dažādiem projektiem. Apvienotā karaliste, Norvēģija, Šveice, visas saņem finansējumu un tāpat arī sadarbojas ar Eiropas Savienības izpētes partneriem, ko atbalsta programma apvērsnes 2020. Runājot par MVU, galvenais izmantotais instruments ir kosme, ko izmanto kopš 2014. gada. Uh, finansējumam tiek pieš, izmantots uh, uh, svirošanas efekts, ir dažādi aizdevumu garantiju instrumenti, kas tiek piešķirti MVU Un programmu var izmantot gan ES dalību valstīs, gan ekonomiskās zonas dalību valstīs. Ne visas tajā piedalās. Īslanda piedalās kosmē, bet Norvēģija un Lihtenšteina to nedara. Un uh, ir dalība valsts, eh, ir valstis, trešās valsts, kas var piedalīties um, kosmē programmā. Uh, kam ir interese to darīt, ir arī, piemēram, uzņēmē darbības um, apmācību projekti un programmas. Un ES sadarbojas ar tām valstīm, kuras šāda sadarbība interesē un kurām sadarbība ir svarīgāka par šo uh, konkurētspējas aspektu. Ja apvienotā karaliste izstāsies no Eiropas Savienības, tad uh, tai varētu piedāvāt tādu dalību, ko tagad bauda Eiropas ekonomiskās zonas dalību valstis. Un tas nozīmē, ka uh, apvienotā karalista varēs saglabāt daudzus no uh, ieguvumiem, ko tai bija jau sniegus dalība Eiropas Savienībā. Divpusēji nolīgumi nebūs tik izdevīgi kā EEA eh, dalība valsts status, eh, bet, eh, protams, tā joprojām būs izdevīga veida sadarbība. Līdzdalība enerģijas savienībā, līdzīgi kā Ukrainas gadījumā, varēs ļaut panākt uh, visai augstu likumdošanas harmonizācijas līmeni, bet joprojām būs vairāk uh, ierobežojumi. Būtu prognozējams, ka harmonizāciju praksē īstenot būs visai sarežģīti, runājot arī par energoapgādes drošību. Jā, tas būs izdevīgi, bet ne pilnībā un uh, praksē būs grūti garantēt uh, godīgu piekļuvi apvienotās karalas cirgiem Eiropas Savienības uzņēmumiem. Mēs tātad salīdzinām dažādus likumdošanas instrumentus un to, kas norisinās patiesajā dzīvē. Ja runājam par brīvās tirzniecības nolīgumiem, atkal izmantojot kā piemēru Dienvidu Koreju, īstenībā tam ir visai maza ietekme uz ko, uh, regulējušo konverģenci. Lai gan šādu konverģenci pieprasa līguma noslēgšana, un Dienvidu Koreja pati ir atzinusi, ka, protams, ir, tā ir izdevīgi slēgt līgums ar Eiropas Savienību, bet šāda brīvās tirzniecības nolīguma, protams, nav tas pats, kas dalība Eiropas Savienībā. Runājot atkal par kozme un citām programmām. Eh, kāds ir šis līdzsvars, ja mēs liekam vienā svaru kausā sadarbību un otrā konkurenci. Īstenībā līguma nāk par abu abiem principiem, bet vai mēs patiešām vēlamies sadarboties pilnībā pēc pilnas programmas ar tām valstīm, kas vairāk nav ES dalība valstis? Tas arī būtu viss no manas puses, un es ceru, ka esmu atstājis arī pietiekam daudz laika deputātiem jautājumiem. Paldies! <clears throat> Paldies, ļoti interesanti. Es gribētu tagad jautāt deputātiem, vai ir kādi jautājumi. Mūdīs kundze. Jā, kāds pārsteigums, ka britu deputāti ir zālē. Liels paldies par šo pētījumu un varbūt kāds to nav pamanījis, bet, nu, es uzskatu, ka apvienotai karalistē būtu tiešām labāk palikt Eiropas Savienības sastāvā, bet, nu, ja tas tomēr tā nenotiks, tad gribu uzdot pāris jautājumus. Balstoties uz jūsu slaidiem, kad jūs raugāties uz pētniecības jomu, tātad šeit ir runa par Erasmus un par brīvo pārvietošanos, par brīvās pārvietošanās telpu. Sadarbība jau ir plašāka. Otrkārt, kosmos Arī tas ietilpst mūsu komitejas kompetencē. Vai jūs kaut ko varētu piebilst? Un trešais - enerģijas sadaļā vai enerģētikas sadaļā. Mums, mūsu kompetencē ietilpst Eurasm un eh, sadarbība pētniecības jomā, eh, kodola sintēzes, uh, objekts, nu, kas ir sasniegts gan uz papīra, gan reāli. Te arī šīs lietas būtu jānošķir. Thank you. Any more questions? ir vēl kādi jautājumi? Nu, man ir pašam pāris jautājumu. Dzirdējāt no Mudijas kundzes, ka no viņas viedokļa Brexits eh, nāks par sliktu apvienotāju karalistei no mana viedokļa. Tas tikpat uh, slikts būs arī apvienotai kar, uh, ap, Eiropas Savienībai. Nu, un mani tiešām mulsina jūsu tipa organizācijas, kas sniedz tādu it kā neitrālu vērtējumu, kas mums šeit ir prezentēts. Tas, protams, ļoti uh, noderīgi, bet, nu, ir pagājis pusotras gads kopš uh, referenduma, tagad Briti sāk saprast, ko tas nozīmē, bet es nedomāju, ka Eiropieši ir jau sapratuši, ko tas viņiem nozīmēs. Bet, ja palūkojamies uz apvārsni 2020, jūs minat, nu, izcilu piemēru par uh, Brexita graujošo ietekmi, ja apvienotā karalīste nepiedalīsies šai programmā. Mēs esam no daudziem e, Briselē dzirdējuši, kā tieksmi pret valsti, kas nav Eiropas Savienībā, vajadzētu būt atšķirīgai nekā pret valsti, kas ir Eiropas Savienībā, jo tad tas būtu tā kā sots, bet jūs, teiksim, pats minējāt, ka Izrēlai ir e, spēkā tie pašnoteikumi, kas citiem. Tad jautājums, kādēļ nevarētu arī uz apvienoto karalisti to attiecināt, jo Izraela pat neatrodas Eiropā, nemaz nerunājot par Eiropas Savienību. Otrkārt, jūsu veida institūcija, kas ir vērtējusi to, kas ir noticis. Jūs tagad prezentējat to pētījumu, kādēļ tas netika prezentēts pirms referenduma, tad Briti zinātu, ko viņi dara, kad viņi nodeva <clears throat> savas balsis. Un tad vēl aspekti, kas nav saistīti ar itre kompetenci, bet, nu, runājot par imigrāciju, arī visā eh, kopējā attieksme Eiropā ir mainījusies, un vai tādā institūcija kā, kā jūs, nu, nebūtu pienācis laiks pateikt, tagad ir tās absurdās debates par maigo vai stingro Brexitu, visi redz, ka ir tikai trūkumi, un ka divi vilcieni brauc pa vienām sliedēm viens otrām pretī. Nu, varbūt Eiropas Savienībai būtu jāpiedāvā, jā, jāpiedāvā jauns darījums, vai jums nevajadzētu to ierosināt? Ja jūs jautājat, kāds ir mūsu institūta uzdevums vai loma, es jūs informēju par pētījumu, ko ir pasūtījis jūsu politikas departaments. Un uh, tieši ir vēlme uzklāsīt tādus neitrālus viedokļus, bet, nu, Brūgēla institūts pēdējo pāris gadu laikā man kolēģi ir Uh, konsekventi teikuši, ka mēs uzskatām, ka labāk uh, apvienotai karalistei būtu palikt Eiropas Savienībā un ka vispār attiecības ar apvienoto karalisti ir ļoti būtiskas. Un tādas būs arī nākotnē. Brūgels, uh, kā iestāde, konsekventi vienmēr to ir arī teicis, teikusi. Un Mēs uzskatām, ka šis uh, referendums tiešām bija nu, tāds neveiksmīgs notikums. Es uh, uh, paudīšu savu viedokli. Manuprāt, ieteikumi uz apvienoto karalisti būs uh, nopietnāk nekā uz Eiropas Savienību, jo uh, e, e, apvienotās karalistes tirzniecības bilancē uh, Eiropas Savienībā ir lielāks īpatsvars nekā otrādi, nekā otrā virzienā. Parasti, kad mēs strādājam uh, politikas departamentā mēs arī um, cenšamies būt neitrāli, sniegt ne, neitrāli ekspertu viedokli. Nu, mēs vismaz cenšamies tiešām būt neitrāli šajā ziņojumā. Tālāk atbildot uz mūdīs kundzes jautājumiem. Šeit ir vairākas jomas par kosmosu. Mums nelūdza izvērtēt šo aspektu, un to mēs arī nedarījām ne šajā ziņojumā, ne turpmākajā ziņojumā, kas būs veltīts enerģētikas sistēma. Tālāk par Erasmus un pārvietošanās brīvību akadēmisko aprindu pārstāvjiem Un tāpat runājot par enerģētiku un kodolsintēzi, nu tas sasaucas ar abām pārējām jomām - pētniecību un enerģētiku. Vai jūs vēlaties kaut ko teikt vispirms par Erasmus? Jā, pētniecības jomā svarīgs ir ne tikai budžets, bet arī Eh, pētnieku iespēja brīvī pārvietoties, eh, tas uzlabo eh, pētniecības sistēmas efektivitāti. Šajā kontekstā ne tikai Erasmus ir svarīga programma, bet arī Marijas Kirī programma, kas ir uh, paredzēta doktoriem. Un uh, Protams, arī svarīgs elements tomēr ir Erasmus programma. Šajā ziņojumā mēs parādām, cik uh, svarīga šī pārvietošanās ir abām pusēm, kā tā veicina zinātnes attīstību, cik uh, arī uh, š, uh, programma 2020 uh, nodrošina šo brīvo pārvietošanos. Uh, Tas pats uh, sakāms par uh, Šveici. Viņi saprata, ka ierobežojot uh, mobilitāti, viņi samazinās kopīgo efektivitāti. Tad zaudētāji būtu gan Šveica, gan Eiropas Savienība. Un pārvietošanās ir izšķiroši svarīgs elements, lai varētu nodrošināt maksimālu ieguvumu no Eiropas pētniecības telpas darbības. Tagad ir paredzēts nākotnē izslēgt apvienoto karalistu no programmas 2020 un paredzēt tādu īpašu veidojumu. Un tas uh, ilustrē, cik svarīga ir dalība Eiropas Savienībā. Uh, tad ir uh, iespējams uh, piedalīties visos pasākumos. Ja jums ir, piemēram, asociētais status, kā tas ir Šveices gadījumā, tad tas aprobežojas tikai uz apvārs 2020 un par citām sadaļām ir jāved sarunas atsevišķi. Tāpat kosmosa joma e, apliecina, cik tas viss ļoti sarežģās, ja vairs e, nesat Eiropas Savienības dalību valsts par kodolsintēzi. Eiropas Savienība piedalās ITER, bet piedalās arī citas valstis, tā ir starpvaldību programma, šeit ir dažādi risinājumi iespējami. Apvienotā karaliste vēl joprojām var piedalīties projektā, bet tas nozīmē, ka ir jānoslēdz atsevišķa uh, vienošanās, un tas parāda, cik viss kļūst sarežģīti, ja, eh, salīdzinot ar, ar to, ja valsts ir Eiropas Savienības dalība valsts. Jūsu teiktais ir ļoti svarīgi ne tikai domājot par apvienoto karalisti, bet ar Eiropas Savienību kopumā, kurš ir eh, noskaidrot, kurš ir ieguvējs, kurš ir zaudētājs Šobrīd uh, ieguvējs ir abas puses, un Eiropas Savienības pētniecības politikas lielākais iegums ir kopējā pētniecības telpa, un jo lielāka tā ir, jo uh, lielāks ir ieguvums, var nodrošināt augstāka līmeņa zinātni un tehnoloģiju. Ja apvienotā karaliste izstātos, tad arī E, Eiropas Savienībai tas e, izmaksātu dārgi, jo šī e, telpa būtu mazāka, būtu mazāka mobilitāte, mazāk izcilības būtu šai telpā, mazāks kopu miedarbības efekts. Tādēļ mums tiešām ir jāskaidro ar pārliecinošiem pierādījumiem, ka ir jādomā par abām pusēm izdevīgu risinājumu un uh, dalību. Pirms referenduma par Brexitu. Nevar jau teikt, ka šie, šī informācija, šie skaitļi nebija pieejami Daudzi pētnieki ekonomikas jomā par to runāja, bet ir uh, grūti tomēr dažkārt pārliecināt, izņemot, izmantojot analītiskus pētījumus. Mēs cenšamies to darīt, bet nu šie pētījumi ir grūti izmantojami. Jautājums par uh, jaunu darījumu. Es uzskatu, ka tas būtu nepieciešams nolikt malā uh, vecos uh, aizvainojumus un domāt par uh, nākotni, virzību uz priekšu, risinājumu, kas uh, nodrošinās priekšrocības abām pusēm. Es varētu papildināt par vienu no punktiem, ko minēja kolēģi runājot par Šveici. Šveicē 2014. gadā notika referendums, kur uh, tika nobalsots par kvotām, ierobežojot pārvietošanās brīvību. Nu, Šveice negluži tika izslēgta no 2000 programmas 2020, bet pieteikumu skaits strauji samazinājās, un tas bija viens no iemesliem, kas rosināja viņus uh, pārdomāt šo lēmumu attiecībās finansējumu un saiknēm ar Eiropu. Un varbūt uh, tas varētu rosināt arī dažus citus uz pārdomām. Es vēlētos atsaukties uz šo ziņojumu, kas eh, tika eh, publicēts eh, šajā nedēļā. Tur arī iesaistījās ITRAS komiteja, konkrēti koncentrējoties uz enerģētikas sektoru. Tas bija ļoti biezs ziņojums, neiedziļināšos detaļās. Tomēr galvenais rezultāts, līdzīgi kā citās jomās, ir tāds, ka ietekme uz Eiropas Savienības 27 dalībvalstīm pēc Brexita un ietekme uz enerģētikas sektoru uh, Eh, būs ļoti spēcīga, līdz ar to būs eh, daudzas eh, jomas, kā piemēram īrijas enerģētikas sistēma un kā tā ir sasaistīta ar 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tas būs ļoti svarīgs jautājums un visticamāk tas radīs dažādus interesantus vienošanās gadījumus starp Eiropas Savienību un Latviju karalisti, sakot attiecībā uz citām jomām, kā Eiratom vai tirgus eh, dalību, eh, galvenie ieguvumi eh, tad apvienotāji karalistei. Nu, manuprāt, tai ir tādas labas sadarbības iespējas attiecībā uz ērotām. Sarunas būs ļoti sarežģītas. Mm, tad, kas kam pieder, ērotam aktīvi. Būs arī eh, diskusijas par investīcijām, kas attiecās arī eh, uz eh, apvienoto karalisti, tātad arī attiecībā uz atdalīšanos no Eurotom un kā tas kā tam formāli jānotiek. Paldies! Vēlētos pievienot kādu aspektu ne kā šīs sanāksmes vadītājs, bet kā parlamenta deputāts tie no mums, kuri nožēlo Brexita notikšanu, Es eh, saskatu tikai eh, vienu iespēju eh, visvairs par labu tādā ziņā, ka Eiropas Savienība sniedz apmeklētāju karastē jaunu darījumu. Citādāk Lielbritānija vienkārši dosies projām, un, manuprāt, mums ir svārīgi atzīt to, ka arī Eiropas Savienībai būs daudzi trūkumi saistībā ar Brexitu, jo jebkurā gadījumā uh, Tas, tas ir mans eh, viedoklis, eh, un es daudz ko sadzirdēju eh, no jums šodien, un tas palīdzēs man manā projektā, kurām gan nav daudz iespēju tikt realizētam, bet es neesmu padavies saistībā ar apvienoto karalisti. Esmu vācietis, atceros, ka mēs zaudējām kauju par Lielbritāniju, tagad mums vajadzētu uzvarēt kauju par Lielbritāniju. Bet jebkurā gadījumā, dāmas un kungi, šis ir pēdējais darba kārtības punkts. Eh, citi jautājumi, vai ir kāds, eh, kas kaut ko vēlas eh, piebilst? Izskatās, ka nē, līdz ar to varam beigt šīs dienas sanāksim. Paldies!